Tad sāksim mūsu seansu. Priekšsēdētājs paziņojumi. Tātad uh, lēmums, kur pieņēma koordinātori 9. jūnija um, sanāksmē, um, kopija ir izta, izdalīta. Ja līdz 12.30 uh, nebūs iebildumu, tad uzskatīsim šo lēmumus par apstiprinātiem. Un tagad sāksim balsošanu. Sāksim uh, ar testa balsojumu. Lūdzu, sākam balsot! Le vote est clos. Beidzam balsot. Ļoti labi. Jūsu karte nedarbojas, Vārda Kampa kungs. Heureusement que Ismail Ertug. Labi, ka Ismails Ertugs ir blakus, lai jums palīdzētu. Labi. Allez, nous commençons tout de suite. Sāksim uzreiz ar Kristīnas Rovadalonas uh, ziņojumu par uh, emisijām, jauniem transporta līdzekļiem uh, un arī viegliem komerciāliem transporta līdzekļiem. Viņa gatavoja atzinumu NV komitejai. Labi, tad sāksim. Esat gatavi? Esat gatavi? Tad balsosim. 140. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Une carte. Euh, ils ont une en plus, la ECR. Alors, ECR. EKR e ir euh, Jā, jums ir viena balss par daudz. Kāds ir par daudz? Kādam ir uh, jāpārstāj balsot? Tātad jāizvelk balsošanas karte. Jā. Voilà. Tagad ir pareizi. Nesakiet nē, vienkārši pārbaudiet. Labi, tad beidzam balsot. Noraidīts. Oui. Jā? Jums nav balsošanas kartes, un kā jūs balsojat? Jūs balsojat par. Bet tas neko nemaina. Es atvainojos. Noraidīts. Lūdzu, rādiet skaidri, kā jūs balsojat. Es skatīšos uz jums, lai redzētu, kā jūs balsojat. Il est rejeté. Noraidīts. Turpinām. 3 pārējie grozījumi 142, 25, 141. Kurš par? Pret? Atturas pieņemti. Jūs vēlaties pārbaudīt. Sākam balsot plus viena balss, jo uh, kundzei nav kartes līdzi. Beidzam balsot. Nē, nē, nē, tas nav noraidīts, jo uh, deputāte bez kartes balsoja par. Tātad tas ir pieņemts. Labi, turpinām. 28. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. 143. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 143. grozījumu. Viena balss pret, ko pieskaitām klāt. Beidzam balsot. 143. ir pieņemts. Pirmais A kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viena balss par daudz, viena balss klāt tātad noraidīts. Viens B kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Ļoti neskaidri. Balsosim. Pirmais B kompromiss un viens balso pret. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad uzreiz pārējām pie 2A kompromisa. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. 2B kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Nav skaidrs. Tātad 2B kompromiss. Balsojam. Viena balss vēl pret. Beidzam balsot. Sāk, uh, pieņemts. Tad uzreiz pārējiem pie 170. grozījuma. 170. 170. grozījums. Vim Vanda Kampa kungs atradāt. Pāršķiriet lapu. 170. grozījums. Kurš par? Kurš par? Pret atturas noraidīts. 31. grozījums par, pret, atturas, nezinu, pārbaudīsim. 31. grozījums. Vēl viena balss papildus. Beidzam balsot. Noraidīts. 171. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 172. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 174. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Divi identiski grozījumi, 32. un 175. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 173. grozījums. Kurš par? Pret? Jā, Rūdalans kundze. Jūs vēlties, lai mēs sākam no jauna? Non, on, les me, on peut les mettre au vote. Nē, mēs varam par tiem balsot. Varam balsot. Labi. 173. Kurš par? Pret? Atturas? Nezinu. Sākam balsot elektroniski. 173. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Divi identiski grozījumi - 33. un 176. par, pret, atturas, noraidīts. Divi identiski - 34. un 177. par, pret, atturas, noraidīts. 180. par, pret, atturas, noraidīts.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 atturas noraidīts. Labi, tad uh, pārbaudīsim 182. Eh, grozījumu. Balsojiet. Beidzam balsot. Kā jūs balsojat? Tad tas ir pieņemts. Paldies, Koha kungs! par jūsu vērību. Turpinām. 184, 183 un 185. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemti. Trīs identiski 186, 7 un 8. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 35. grozījums par? pret atturas noraidīts. 36. grozījums. Kurš par pret atturas noraidīts. 189. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Tagad tātad pārbaudām 189. grozījumu. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 190. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Vēlties pārbaudīt. 190. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Divi identiski 191, 192. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts, ja nemaldos, bet pārbaudīsim. Labi, pārbaudām 191, 192 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 193. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 194. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Divi identiski 38. un 195. par pret atturas pārbaudīsim abus divus, jo nav skaidrs. Tātad 38. un 195. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim trešo kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas tika norādīts, tad tagad eh, jābalso par visiem grozījumiem. Tātad 196. par pret atturas noraidīts. 39. par pret atturas noraidīts. 197. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 197. grozījumu. Balsojam. Ha <laughs> ha. Je ferme le vote. C'est rejeté. Noraidīts, jums taisnība. 40. grozījums. Turpinām. 40. grozījums. Kurš par? Pret. Kas atturas noraidīts. 198. par. Pret. Atturas noraidīts Pārbaudīsim 198. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 200. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām 200. grozījumu. Balsojam, beidzam balsot. 200. grozījums noraidīts. 202. Kurš par? Atturas. Noraidīts. 201. par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad ceturtais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 206. par pret atturas pieņemts. 207. grozījums par nē. 207. atkrīt, jo 208. tika pieņemts. Tālāk pārējām uzreiz pie 43. grozījuma. Un arī 208. un 209. nepareiz izlasīju, eh, mēs pārējām uzreiz pie piektā kompromisa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 216. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 217. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 218. un 219. identiski par pret atturas nav skaidrs. Tad balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot par šiem diviem grozījumiem. Pieņemts. 221. un 222. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. 224. Kurš par? Pret atturas. Man šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim. 224. Beidzam balsot. Nu, vēlreiz nobalsosim. 224. Beidzam balsot. Noraidīts. 225. Kurš par? Kurš pret? Jūs esat saguruši. Nu, balsojam. Kurš par? Pret? Atturas? pieņemts. 226. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim. 226. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Uzticieties, Rikē kungs. Pat ja ir viens balss pārsvars. 227. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 228, 229, kurš pār, pret, atturas, pieņemti šie grozījumi, 230 pār, pret, atturas, noraidīts. 232. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Uzreiz pāriem pie sastā kompromisa. Kurš par? Pret. Atturas nav skaidrs. Tātad balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Sastais kompromiss ir noraidīts. Tātad 47. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudām 47. grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Divi identiski grozējumi, 48. Eh, un 233. Kurš pār, pret, atturas, noraidīts. Eikauta kunga grozījums 234. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Divi identiski, 49. un 235. Kurš pār? Pret. Atturas. Abi e grozījumi noraidīti, ja nemaldos, bet pārbaudīsim. Balsojam par 49. un 235. grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 238. par. Kurš ir pret? Nekad nesapratīšu. Vim van de Kampa kungs, kāpēc jūs katru reizi balsojat pret saviem grozījumiem? Nu, ir tādi brīži, kad tiešām nesaprotu. Labi, tad uh, Man šķiet, ka tas bija noraidīts, jā. Labi, turpinām. 240. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 239. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Un tagad septītais kompromiss par. Pret atturas. Man šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim. Pārbaudām septīto kompromisu. Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām. 238. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 237. par pret atturas pieņemts. 51. grozījums par nē. Ā, tas atkrīt, jā. Tad uzreiz 50. grozījums par. Kurš teica nē, nē, nē, nē? Ajuto kundze, kas šorīt notiek? Ir tikai 28 minūtes pār deviņiem. Viss kārtībā, Ajuto kundze. Labi. 50. grozījums, kurš pār? Pret? Atturas? Pārbaudām, jo nav skaidrs. Balsojam par 50. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 241. Kurš par? Pret. Kurš atturas? Noraidīts. Labi, turpinām. 242. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 243. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 244. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. 245. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Jebūr! 246. par? Pret? Atturas? Noraidīts. Ot, 52. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 52. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Komisija, jūs šodien uh, visai skaļi uzvedaties. Mums ir jābalso. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas bija 54. 259. par pret atturas pieņemts Jā, nevar saprast, ir eh, ļoti, nu, gandrīz neizšķirts. Sākam balsot elektroniski par 259. Beidzam balsot. Noraidīts. Divi identiski, 258, 257 par, pret, atturas, pieņemti. Vēlties pārbaudīt? Labi, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemti. Divsimt piecdesmit astotais par pret atturas noraidīts. 260. par pret atturas noraidīts. 261. par pret atturas noraidīts. 56. par pret atturas noraidīts. 262. grozījums par pret atturas noraidīts. 263. par pret atturas noraidīts Noraidīts. 264. par pret atturas. Noraidīts. 265. par pret atturas. Noraidīts. Tagad 263 identiski grozījumi. Visi grozījumi nākamajā lapusē atkrīt jo mēs pieņēmām kompromisu 1B. Divsimt astoņdesmit septītais, vai atradāt? 287, 288 un 289 par visiem kopā. Pāršķirot lapu var atrast šos grūzījumus. 287, 288, 289 par. Kolēģi, pret, atturas, noraidīti. Labi, sākam balsot elektroniski, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemti. 292 par. 292 par. Neviens nav par, neviens nebalso par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 atturas, nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Divi identiski, 295, 296 par pret atturas noraidīti. Labi, pārbaudām, sākam balsot elektroniski par 295 un 96. Beidzam balsot. Grozījumi pieņemti. Tomēr. Kā tad, protams? Turpinām darbu. 297, 298 par pret atturas noraidīti.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 atturas noraidīts. 301. 303. par. 301. priekšsēdētāja atvainojas par. Pret. Atturas pieņemts. 302. atkrīt. 304, 305, 380, 306 par visiem kopā. Par pret, atturas, pieņemti. 307. par, pret, atturas, noraidīts. 59. par, pret, atturas, noraidīts. 308. par, pret, atturas atturas nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 309, 311 par pret atturas pieņemti.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 316, 317 atkrīt. Atkrīt vēl daži citi grozījumi. Līdz 329. Visi šie atkrīt. 332. kolēģiem bija taisnība. 332, 333 par pret atturas pieņemti. 334, 335, 336 par pret atturas pieņemti. Atkal vairāk grozījuma atkrīt. 336. diezgan daudz atkrīt. Et on arrive à l'amendement 357. 357. Vai visi kolēģi ir atraduši? 357. par, pret, atturas, noraidīts. 358. 359. par, pret pret, atturas, pieņemti. 361. atkrīt, 360. tāpat, 362. par, pret, atturas, noraidīts. 363, 364, 365 par pret atturas noraidīts pieņemti. 366, 367, kas par pret atturas noraidīti. Sešdesmit trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīti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 pret, atturas, noraidīts. 375, 376 par, pret, atturas, pieņemti. 377 par, pret, atturas, noraidīts. 378 un 379 par pret atturas pieņemti. Apsvērumi. Pirmais grozījums par pret atturas nav skaidrs. Nobalsosim nu, elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vairāki grozījumi atkrīt. 66. par pret Tas ir 66. grozījums. Pirmais grozījums tika pieņemts, tādēļ 67. un 68. atkrīta. Un ir uh, jābalso par nākamo 66. Visiem skaidrs par pret atturas noraidīts. 65. par pret atturas pieņemts. 69. par pret atturas pieņemts atturas. Pārbaudīsim 69. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts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 74. par pret atturas pieņemts. 75. par pret atturas nezinu pat vai pieņemts vai noraidīts. Sākam balsot elektroniski. Par 75. beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 76. par pret atturas pieņemts. 77. par pret atturas pieņemts. 81. atkrīt. 4. par pret atturas pieņemts Nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam. Ceturtais ir pieņemts. 78. par pret atturas noraidīts. 79. par pret atturas pieņemts. 80. par pret pret, atturas, noraidīts. 80. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jums taisnība. Pieņemts. Piektais par. Pret. Atturas. Man izstāsta, ka ir pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas. Man izstāsta, ka ir pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais par pret pret, atturas, pieņemts. 88. par, pret, atturas, pieņemts. 89. par, pret, atturas, noraidīts. 10. par, par to nav jābalso, jo uh, pieņēma 88. Bet mēs pieņēmām 89. saka priekšsēdētāji, jābalso. Es ļoti labi saprotu, kas notiek. Desmitais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 90. Atkrīt. Koha kungs, jūs vēlaties pārbaudīt? Desmito grozījumu. Labi, balsojam elektroniski. Sākam balsot par desmito. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Jūs esat uzlicis austiņas un runājat pārāk skaļi, tādēļ nedzirdat, kas notiek. Noraidīts. Paldies, Koha kungs! Alors, comme l'amendement 10... Desmitais tika noraidīts, tādēļ balsojam par 90. Kas par pret atturas noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kolēģi, es savēroju, ko jūs darāt. Jūs nedarāt neko. Jā, ir jābalso, ir jāceļ roka. 90. ir pieņemts, 91. Virkonens kundze, jūs runājat pārāk skaļi. Varbūt jums ir eh, jānoņem austiņas, tad jūs arī eh, klusāk runāsiet. 91. par pret atturas noraidīts. 92. par pret atturas pieņemts. 93. par pret atturas noraidīts. 94. par pret atturas noraidīts. 95. par pret atturas noraidīts.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 pret, atturas, noraidīts. 13. par, pret, atturas, noraidīts. 105., 106. un 108. par, pret, atturas, pieņemti. 14. un 107. par, pret, atturas, pieņemti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 pret, atturas, pieņemti. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 17. par, pret, atturas, pieņemts. 117. kas par, pret, atturas, pieņemts. 118. par, pret, atturas, pieņemts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 pret, atturas, pieņemts. 124. tas atkrīt. 127. kas par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas. Īsti nav skaidrs, sākam balsot um, elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 128. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 21. par, pret, atturas, noraidīts. 132. par, pret, atturas, noraidīts. 134. par, pret, atturas, pieņemts. 138. par pret atturas noraidīts. 139. par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim elektroniski par visu grozīto priekšlikumu. Sākam balsot. Allez, je ferme le vote. Beidzam balsot. 23 par, 18 pret, pieņemts. Arī Vudalon kūdze, lūdzu, paldies priekšsādātājs kundze. Es lūgtu, lai mans vārds tiktu izņemts no šī ziņojuma. Labi, Revodalon kundzes uh, vārds tiek svītrots no šī ziņojuma. Tas tiks arī atzīmēts sēdes protokolā. Turpināsim darbu. Nous continuons sur Turpinām ar uh, vienošanos starp Eiropas Savienību un Kanādu par gaisa pakalpojumiem. Tas ir gaisa transporta nolīgums. Un uzreiz pāriesim pie um, balsojuma elektroniski. Tas būs personāla balsojums. Ja jūs vēlaties iziet no zāles, dariet to lūdzu klusām. Tā tad ir tikai viens balsojums. Allez, nous votons sur... Tātad balsojam par nolīgumu starp Eiropas kopienām un Kanādu. Uzreiz balsojam elektroniski. Sākam balsot. Le vote! Beidzam balsot. Trīsdesmit deviņi pār, viens pret. Neviens nav atturējies. Tātad mandāts ir pieņemts. Tagad balsosim par protokolu par gaisa transporta nolīgumu starp eh, Kanādu un Eiropas kopienu. Tas attiecas uz Horvātijas republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Tātad balsojam par Horvātiju. Atradāt? Alors, Monsieur Kramer, met... Krāmera kungs, tagad mēs balsojam. Ça permet à la Croatie. Tātad tas ļauj Horvātijai pievienoties nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kanādu. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu. Paldies jums. Labi, tad turpinām. Ajuto kundzes eh, ziņojums. Gizina Maisner, lūdzu, jums vārds. Mm, mums šorīt ir balsojumi dažādās komitejās. Varbūt, ka mums ir citur jādrožas, varbūt jūs varat turpināt neminot, nesakot katreiz grozījumus, vienkārši tikai skaitļus. Mums ir grūti mm, paspēt, vienkārši mm, skaitli sakat, grozījumu skaitli. Labi, tad mēs. Uh Atbalstīsim jūs teikto, Maisners kundze, mēs tātad teiksim tikai ciparu, tas būs ļoti ātri. Pirmais kompromiss, tas ir Ajuto kundzes ziņojums. Pirmais kompromiss pieņemts. Tālāk uzreiz pārējām pie otrā kompromisa par, pret, atturas, pieņemts. Ir papildinājums otrajam kompromisam. Kurš par? Tas ir uzreiz zem. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tātad pārbaudām. Jūs tā esat pārāk lielu troksni tur aizmugurē. Jūs vēlties runāt, tad ejiet lūdzu ārā no zāles. Paldies! Tad balsojam tagad par papildinājumu otriem kompromisam. Visi eh, zina, par ko mēs balsojam. Tas ir papildus grozījums. Kurš par? Pret? Nav skaidrs. Tad eh, sākam balsot elektroniski. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 157 par. 157 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ja jūs vēlaties pārbaudīt, tad mēs pārbaudām. Sākam balsot. Jūs teicāt uh, pārbaudīt. Kāpēc tad jūs sakāt pārbaudīt? Labi, Si chacun commence à parler. Ja katrs sāks tagad runāt, tad mēs nekur tālu netiksim. Tātad mēs izlēmām, ka mēs nosauksim tikai skaitli un tad balsosim. Centieties uh, koncentrēties. 157. nav pieņemts, tagad trešais kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 16. grozījums un 165. Tie ir identiski par? Pret? atturas nav skaidrs. Tad balsojam elektroniski. 16. un 165. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 166 par, pret, atturas, pieņemts. Labi, tad pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 167 par pret atturas noraidīts. 168 par pret atturas noraidīts. 169 Nē, par to nav jābalso. 170 par, pret, atturas, noraidīts. Simt septiņdesmit četri par, pret, atturas, pieņemts. 175 par. Pagaidiet, pagaidiet. Tātad 175. atkrīt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 pieņemts. 179. par, pret, atturas, nav skaidrs, balsojam elektroniski. 179. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 180. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 180. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 182. par, pret,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 atturas noraidīts. 189 par, pret, atturas noraidīts. 190 par, pret, atturas noraidīts. 193 par, pret, atturas noraidīts. 194 par, pret, atturas noraidīts. 195. par pret atturas pieņemts. 196. par pret atturas pieņemts. Divsimt devītais grozījums. Pārējais viss jau ir pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt 196. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Uzreiz 209. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 210. par, pret, atturas noraidīts. 23. grozījums par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. Un uzreiz pāriem uzreiz pie 222. grozījuma par pret atturas noraidīts. Divi identiski, 25. un 221. Kurš par pret atturas noraidīts? Pieņemts. Pārbaudām 221. un 25. grozījums. Jā, 25. un 221. Beidzam balsot. Pieņemts. Uzreiz 26. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 224. par. Es atvainojos. 27. grozījums. 27. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 225. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 28. par. Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. 226. par, pret, atturas, pieņemts. 227. atkrīt, tagad NV27 par, nē, tas arī atkrīt, es atvainojos, tātad NV28 par, pret, atturas, pieņemts. 228. par, pret, atturas, pieņemts. 228. par, pret, atturas, nav skaidrs. Balsojam par 228 elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 229. par pret atturas. Man šķiet, ka noraidīts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Pārbaudīsim 229. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. par. Pret. Āturas. Pieņemts. 230. par. Pret. Āturas. Pieņemts pieņems. 31. par, pret, atturas, noraidīts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 32. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jums ir taisnība. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 231. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 232. kurš par, pret, atturas, pieņemts, ja nemaldos, bet pārbaudīsim. Labi, pārbaudām. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Jums ir taisnība, Rikē kungs. 29. NV grozījums. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. NV 30 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 34. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. NV 31 par pret atturas pieņemts. NV32. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 35. grozījums par? Pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudām 35. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 233. grozījums. Kurš ir pār 233, kurš pār pret atturas noraidīts? 234. pār pret, sarunājas pār pret atturas pieņems. 200. Ja jūs gribat, lai mēs pārbaudām, labi. 234. pārbaudām elektroniski. Je ferme le vote. Alors Beidzam balsot. Tas ir Vim Vandekampa grozījums. Pieņemts. Beidzot, jūs balsojat par savu grozījumu. Arī labi. Hey, eh, on continue. Labi, turpinām. 236. 236. Kurš par? 236. Kurš pār pret? Atturas noraidīts. 237. par pret atturas pieņemts. 238. pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts Pieņemts. 249. par pret atturas pārbaudīsim, nav skaidrs. Tātad balsojam par 249. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums par pret atturas noraidīts. 253. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 255. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 256. Jūs, ko jūs vēlaties pārbaudīt? 255. Labi, jūs vēlaties pārbaudīt, tad pārbaudām. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 255. ir noraidīts. 256. par, pret, atturas, pieņemts. 37. NV grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. Tagad 42. par, pret, atturas pieņemts. 38. NV grozījums. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 259. par? Pret? Atturas pieņemts. NV 39 par? Pret? Atturas noraidīts. Sastais kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts.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 atturas. Jūs vairs nebalsojat. 263. 263. Kurš par? Pret. Āturas. Noraidīts. NV42 par. Pret. Āturas. Noraidīts. 264. par. Pret. Āturas. Noraidīts. NV43. Par to nebalsojam. 265. par. Pret. Atturas. Noraidīts. NV44. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tad pārbaudām. 240, es atvainojos NV44. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. 266 par, pret, atturas, pieņemts. 267 par, pret, atturas, pieņemts. 43 par, pret, atturas, pieņemts. 268 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk. 48. grozījums par pret atturas pieņemts. NV1. Es atvainojos, tad mēs pāriem pie 51. 51 par pret atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV2 par pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas noraidīts. 53. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 53. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. Noraidīts 20 par 20. Turpinām 54. par pret ātoras. Nav skaidrs. Tātad balsosim elektroniski par 54. grozījumu. Lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad uzreiz pārējām pie 58. grozījuma. 58. par, pret, atturas, pieņemts. NV4. NV4 par, pret, atturas, nav skaidrs, balsosim elektroniski. Par NV4. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 64. grozījums par. Nē, labi, tas atkrīt. 65. 66. par. Pret atturas noraidīti. NV6 par pret atturas pieņemts. NV6 grozījums pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 76. Nē. 76. atkrīt uzreiz 78. Eh, un NV 8, kurš par, pret, atturas, pieņemti. 79. grozījums par, pret pret, atturas, noraidīts. 80. par, pret, atturas, pieņemts. Un pāriem uzreiz pie sestā grozījuma. Tas nav sastais, tas ir devītais.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 NV 13 par, pret, atturas noraidīts. 90. par, pret, atturas noraidīts. 91. par, pret, atturas noraidīts. NV 14 par, pret, atturas pieņemts.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 Labi, tad uzreiz pārējām pie 97. Par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām 97. grozījumu. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. NV19 par, pret, atturas pieņemts. NV20 par pret atturas pieņemts. NV21 par pret atturas pieņemts. NV22 par pret atturas uh, pieņemts. Un tagad 99. grozījums par pret atturas pieņemts atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 99. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 99. ir pieņemts. Un tad uzreiz pārējām pie galīgā balsojuma un lūdzu balsojiet. Beidzam balsot. Pieņemts 34 par, 4 balsojuši pret un 2 atturējušies. Tagad balsosim par nākamo ziņojumu. Mums ir jābalso par uh, sarunu. Um, mandātu. Sākam balsot elektroniski par sarunu mandātu piešķiršanu. Allez, j'ouvre le vote. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 28 balsīm par, 9 pret, 1 atturējās. Ajuto kundze, varat sākt sarunas. Mandāts ir pieņemts. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît. Kolēģi, divas minūtes. Lūdzu, pāris minūtītes ievērojot klusumu. Delīkungs, mums ir ķībēlē ar mūsu grafiku. Ministrs drīz pie mums ieradīsies, vai jūs domājat, ka mēs, nu, vai balsosim tagad, vai tomēr labāk pēcpusdienā? Vous préférez faire patienter le ministre? Ok, d'accord. Vai ministram tagad būs jāgaida? Jums tas vairāk ir paprātam. Nu, es taču gribēju arī ar jums konsultēties, ko jūs par to domājat. Man ir viss jāuzklaus. No, no. Oui. C'est celui-là. Hein? Ouais, c'est bon, c'est celui-là. Allez, nous votons sur le rapport de Monsieur Deli. Balsosim par Dēlī kunga ziņojumu. Astotais grozījums par pret Nav skaidrs. Kolēģi, ir jāceļ roka. <laughs> Un vēl virvets! Sākam balsot elektroniski parastoto. Beidzam balsot. Ir pieņemts un nu, ar tādu visai ievērojumu balsu vairākumu. Šis jau ir pēdējais balsojums. 110. kas par atkrīt. 8. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 115. par pret atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Sākam balsot elektroniski. 115. grozījums. Je ferme le vote! Beidzam balsot. Bandekāmpa kungs, jums bija taisnība. Grozījums noraidīts. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 119. par, pret, atturas, noraidīts. 123. par, pret, atturas, noraidīts. 10. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 135. par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 150. grozījums par pret atturas noraidīts. 151. par pret atturas. Tas ir jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 152. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 152. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, Ertuga kungs, jums par vērīgumu. 153. par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par vēlties pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par 153. Beidzam balsot. Noraidīts. Jums bija taisnība, ka pieprasījāt pārbaudīt 13. kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromis par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 168. par, pret, atturas, noraidīts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Simt septiņdesmit trešais par, pret, atturas, noradīts. 176. par pret atturas Pieņemts. 177. par pret apturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 177. Beidzam balsot. Pieņemts. Ļoti grūti pateikt, kā ir nobalsot. 182. par pret atturas, noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Labi, sākam balsot elektroniski. 182. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 185. par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim, nav īsti skaidrs iznākums, sākam balsot elektroniski. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 186 par pret atturas noraidīts. 187 par pret atturas noraidīts. 188 par pret atturas pārbaudīsim. Nav īsti skaidrs. Sākam balsot elektroniski par 188. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 189. par, pret, atturas, noraidīts. 17. kompromiss par, pret,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 atturas pieņemts. 203. par balsis no zāles. 204. 204. par 204. jābalso, saka priekšsēdētāji. Kas par pret atturas noraidīts? Balsojam elektroniski, sākam balsot par 204. Allez, je ferme le vote! Beidzam balsot! noraidīts. 205. par pret kolēģi. Es mēģinu vērot visu, kas notiek, bet mums patiešām ir arī ļoti rūpīgi jākoncentrējas uz savu darbu. Nav daudz laika. 205. kas pār pret atturas pieņemts. 206. par vēlties pārbaudīt, sākam balsot. Beidzam balsot. Noradīts. 206. kas par, pret, atturas, pieņemts. 207. par, pret, atturas, pieņemts. 208. par, pret, atturas, noraidīts. 209. par, pret pret atturas noraidīts. 19. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 251. grozījums par pret atturas noraidīts. 252. par pret pret, atturas, noraidīts. 27. par, pret, atturas, noraidīts. 28. par. Vēlties pārbaudīt 27. Labi, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Jums taisnība, grozījums pieņemts. 28. par pret atturas noraidīts. 29 par pret atturas nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski par 29. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Ar pārliecinošu vairākumu. Lūdzu, celiet tomēr augstāk roku. 30. grozījums par pret atturas noraidīts. 31. par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 37. Kas par pret atturas pieņemts. 38. Sākām balsot elektroniski par 37. Beidzam balsot. Nebija pārāk liela atšķirība. Noraidīts 38 par pret atturas, noraidīts 39 par pret atturas, pieņemts 40 par pret atturas atturas pieņemts. 41. par pret atturas pieņemts. Sākam balsot elektroniski par 41. Beidzam balsot. Visu laiku tikai ar viens balss atšķirību noraidīts. 43. kas par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Tas bija 42. 43 par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 47. grozījums par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas nav skaidrs rezultāts. Sākam balsot elektroniski par 48. Beidzam. Noraidīts. Nu, ļoti grūti ir pateikt, kāds ir iznākums. 49 par pret atturas noraidīts.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 63. grozījums par pret atturas pieņemts. 64. par pret atturas noraidīts. 65. 66. par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas noraidīts. Es pat nezinu, pieņemts vai noraidīts. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss par par pret atturas pieņemts. 81. grozījums par pret atturas atturas pieņemts. 82 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 82. To jūs vēlējāties. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. par pret atturas pieņemts noraidīts. 84. par. Par 88 nav jābalso, tur ir rakstīts no vote. 84. kas par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 88. par pret atturas noraidīts. 90. par pret atturas pieņemts. 91. par to nav jābalso, jo tika pieņemts 90. Vairāk grozījuma atkrīt. 93. par pret atturas. Es pat nezinu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 94. par, pret, atturas, pieņemts. 95. par, pret, atturas, pieņemts.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 pieņemts. 104. par, pret, atturas, noraidīts. 105. par, pret, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam tagad par visu grozīto ziņojumu un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Le vote est fermé. Beidzam balsot. Plus 29 contre 5. 29 par 5 pret 3 atturējās. Delīkungs jūsu ziņojums ir pieņemts. Mes chers collègues, nous continuons. Kolēģi, turpināsim darbu. Uzstāsies Austrijas prezidentūra ar savu darbu programmu. Si vous sortez, c'est en silence, s'il vous plaît.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 C'est sur quoi C'est sur le rapport de M. Zille Le rapport de M. Zille, on va discuter à 17h30. Alors, dans l'ordre du jour... Ir daži grozījumi darba kārtībā. Kolēģi, ja vēlaties turpināt sarunas, tad lūdzu ārpus šīs zāles. Zīles kunga ziņojumu mēs apspriedīsim pēcpusdienā 17.30. La trop de retard. Mēs esam pārāk iekavējuši. Un vēl vārds, ko pēr. Visam. Skatīsimies, ko mēs varam darīt, bet tagad no rīta šķiet tas ir galīgi neiespējami. Señora presidenta, yo comprendo que a veces se... Priekšsēdētājs kundze, Es, protams, saprotu, ka mums eh, šad un tad nākas eh, grozīt darba kārtību, bet mums ir ļoti patiešām tāda piesātināta darba kārtība. Mums ir eh, pēcpusdienā jārunā par autobusiem, tur ir arī juridisks atzinums, un tas man patiešām sagādā mm, zināms galvas sāpes. Monsieur de Grande. Degrāndes kungs, es saprotu, ka jums ir grūtības, bet mēs esam iekavējuši jau mūsu darba programmu. Tādēļ Zīles kunga um, jautājums, Zīles kunga ziņojums tiks um, apspriests pēcpusdienā. Ja mēs uh, varbūt uh, sarausim nedaudz, tad varēsim to apspriest tagad, bet es jums nevaru neko garantēt. Zīles kungs. Nu, continuam. Mēs darīsim visu iespējamo, bet uh, nevar neko apsolīt. Tagad būs uh, Austrijas prezidentūras prioritāšu prezentācija. La présidence autrichienne. Avec l'arrivée de monsieur. Pie mums ir ieradies Norberts Hoferkungs. Jūs esat federālais transporta, inovācija un tehnoloģija ministrs. Austrija ir uzsākusi savu prezidentūru padomē 1. jūlijā, tā ir pilna ambīciju. Austrijas prezidentūra jau ir paziņojusi, ka tā pirmām kārtām pievērsīsies tām problēmām, kam ir nepieciešams risinājums Eiropas līmenī. Komisija arī ir runājusi par to, ka ir eh, pirmām kārtām jāpievēršas eh, galvenajām mūsu pilsoņu vēlētāju problēmām, kas, eh, protams, skar arī transporta sektoru. Mēs vēlamies, lai pilsoņi varētu būt mobili, lai būtu šis Eiropas, Transeiropas transportu tīkls. Mēs vēlamies, lai pilsoņi patiešām varētu redzēt, saskatīt šo Eiropas papildu vērtību, lai tā patiešām būtu taustāma un neapšaubāma. Protams, tam visam ir nepieciešama finanšu līdzekļi. Notiek sarunas par budžetu. Mēs savā komitejā, protams, esam izvirzījuši vairākas prioritātes. Digitalizācija ir viena no tām. Tas ir, protams, ārkārtīgi būtisks jautājums, par ko mēs tagad diskutējam. Par to tiek diskutēts arī komisijā. Transporta joma arī visu laiku mainās, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un digitalizāciju. Mēs vēlamies atbalstīt tādus Eiropas līmeņa projektus šajā jomā. Tagad došu vārdu ministra kungam uz kādām 20 minūtēm, pēc tam uzstāsies grupu koordinatori, kas uzdos jautājumus. Un pēc tam atkal uh, ministra kungs varēs atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu, ministra kungs, 20 minūtes. Besten Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Paldies, priekšsēdus kundze, dāmas un kungi deputāti. Esmu ļoti pagodināts šodien šajā sēdē viesoties jūsu komitejā, lai stādītu jums priekšā Austrijas padomas prezidentūras prioritātes transporta jomā. Pārstāv arī ministri kas atbild par ilgspēju un turismu, arī par šīm jomām runāšu. Jums ir paveicies, jums ir ļoti enerģiska priekšsēde, kas no nu, visas sirds e, e, strādā ar šiem jautājumiem. Viņa apzinās, ka Eiropas Savienības nākotnē tas, e, ko šajā komitejā lemj un pārspriež, ir ļoti nozīmīgi. Austrija 2016. gada 1. jūlijā uzņēmās padomus prezidentūru. E, tas ir laiks, kad mēs saskarāmies ar daudziem izaicinājumiem. Ilg, ilgadīgais miers, e, labklājība, ar to saistītā labklājības izaugsme ir liela Eiropas e, vienošanās panākumi, kurus vēlamies saglabāt. Un Eiropas Sanības dibinātāju doma bija tāda, ka valstis, kurām ir ciešas ekonomiskās saiknes, uh, Eh, ka tām būtu arī vienas vērtības, lai mieru ilgtermiņā nodrošinātu. Šī savstarpējā iepazīšana, eh, cits, citam cita dvēsele, arī eh, tautu saprašanās arī palīdz mums aizvien dziļāk saprast, ka sadarbība ir mūsu visu interesēs. Un tā arī manā skatījumā ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība, ka mēs esam vienoti daudzveidībā. Mēs saskarāmies ar lieliem izaicinājumiem, kurus neviena valsts viena nespēja eh, ar tiem tik galā. Startautiskā konkurence kļūst aizvien asāka, Eiropa kā uh, uzņēmēja darbības atrašanās vieta ir jāstiprina, jāsargā klimata aizsardzība, ilgspējīga mobilitāte, tās ir, tie ir mūsdienu izaicinājumi. Mēs saskarāmies arī ar pieaugošu terorismu apdraudējumu, bet digitalizācija arī, protams, ir mūsu visu uzmanības centrā, ņemot vērā to, ka eh, mēs kā Eiropa konkurējam ar citiem pasaules reģioniem. Uh, Ja raugāmies, kā šī pasaule attīstās, no vienas puses ir ASV, kurā tagad ir ļoti spēcīgs protekcionisms, Krievija, kas kļūst spēcīga, Ķīna, kur auga labklājība un kas arī e, ietekmē Balkāna valstis un Āfrikā, tur iepērkoties ļoti aktīvi attiecībā uz infrastruktūru. Un mums ir Indija Bet kur ir Eiropas Savienība? Eiropas Savienībai ir jāiztur šī konkurence, tajā būt vienotai un konkurēt spējīgai. Šeit es redzu komisijas lomu, ka Eiropas integrācijas dzinēja spēka, tai ir jāgatavo priekšlikumi, tai jāsargā mūsu līgumi. Un mums ir jābūt nopietniem. Līgumiem, kurus esam slēguši, ir arī jādarbojas, tie ir arī jātur šie līguma nosacījumi ir jāpilda. Ekonomiskās krīzes laikā tas nevienmēr viens uz vienu izdevās, bet tā vietā, lai mēs pārslēgtu līgumus, lai mēs atteiktos no līdzšinējumiem, mēs, tas ir gandrīz visi Eiropas Savienības, visi Eiropas Savienības dalībvalsts ir uh, tomēr pieturējušās pie tā, bet arī krīzes laikos nespējām izpildīt paši noslēgtos eh, tās vienošanās. Lai mieru, ilgspējīgu konkurēt spēju nodrošināt arī nākotnē, mums ir jāmeklē kopīgi risinājumi. Es esmu runājis ar komisijas, parlamentu un pārstāvjiem un konstatējis, ka viedokļi atšķirās. Mēs sakam, šeit ir komisija, tur ir parlaments, tur ir eh, padome. Es domāju, ka viens no mūsu prezidentūras uzdevumiem būs arī lūkoties uz to, kā atgriezties pie lielākas vienprātības Jūs zinat, ka mūsu padomas prezidentūras moto ir Eiropa, kas sargā. Ko mēs ar to domājam? Mūsu jomā arī ceļu satiksmes drošību, mazāku ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Tas ir mūsu mērķis. Austrijas eh, centieni būs veltīti Eiropas Savienības stiprināšanai, padarīt to tuvāk pilsoņiem, uh, Uh, atgūt pilsoņu uzticību Eiropas rīcības spējā, bet arī uh, dalībvalsts savstarpējo uzticēšanos un arī uzticēšanos Eiropas Sanības institūcijām. Mēs vēlamies, lai mūsu darbs nestu būtisku rezultātu, jūtam rezultātu, un jūs, godājumie deputāti, protams, ļoti labi saprotat, ka ministre kā padomes priekšsēde uh, var šo to ietekmēt, bet vēl lielāka nozīme būs uh, aparātam, kas viņas darbu atbalstu. Mūsu valsts pārvalda Austrijā darbojas ļoti labi, eh, ar to mēs lepojamies, un tie arī būs eh, tie darbinieki, kas gādās par to, lai šie kompromisi tiktu labi sagatavot un varētu tikt pieņemti. Es paļaujos uz mūsu darbiniekiem, kā arī uz eh, jūsu darbiniekiem. Viņa, bez viņu darbu mē, mūsu centieni negūs panākums. Uh, bieži e, ministri ir tie, kas plūc laurus, bet patiesībā visu melno darbu ir padarījuši šie cilvēki, kas sabiedrībā nemaz tik redzami nav. Tagad īsumā vēlos jums prezentēt mūsu mērķis transporta jomā. Mēs vēlamies e, veicināt tādu transporta sistēmu attīstību, kas nodrošina līdzsvarotu konkurenci starp dažādiem transporta veidiem. Mēs gribam godīgu, cilvēku cienīgu Eh, darba, darba apstākļu līmeni transporta jomā, mēs gribam drošāku transportu un mēs gribam dot ieguldījumu ilgspējīgai mobilitātei, kas uh, būtu klimatam draudzīgi atteikšanos no oglekļa izmešiem vai to samazināšanu. Mūsu prezidentūra būs darba prezidentūra. Mē, mums būs savas ambīcijas, savu mērķi, bet prioritātes ir jānosprauž tieši tur, tajās jomās, kur ir reāli e, iespēja panākt vienošanos. Atklātā dialogā ar parlamentu mēs e, lūkosim atrast šādas jomas, e, arī ar padomi, tādējādi cenzamies rast īsts risinājums. Modernā tautsemniecības attīstība ir tāda, kas prasa no mums arī nepieļaut konkurences kroploju, kropļojums, uzlabot uh, transporta sistēmas sociālos ekonomiskos komponents pilsoņu interesēs. Tad, pirms es runāšu par atsevišķiem dosie detalizētāk, es gribu arī pateikties e, iepriekšējai Bulgārijas prezidentūrai par tās darbu likumu projektu tālākā virzībā. Tas ir liels uzdevums, kas prezidentūrai veicams, un es ļoti pateicos, ļoti sirsnīgi pateicos Bulgāru prezidentūrai. Austrijā jau ir vairāk kārt veikusi e- es padoms prezidentūra, šī būs trešā. Parlaments, mēs zinām, ir intensīvi strādājis ar mobilitātes paketēm Pirmā mobilitātes paketē eh, Austrijas prezidentūra rūpīgi eh, analizējusi Bulgārijas prezidentūras darbu attiecībā uz piekļuvi profesijai, transporta tirgiem, um, smago mašīnu vadītāju darba laikiem, tahogrāfiem, viņu darba sociālo nodrošinājumu Austrija arī analizē ļoti rūpīgi dalību valstu pozīcijas attiecībā uz šo priekšlikumu kritiskajiem punktiem, lai izvērtītu, eh, kur varētu tikt panākti kompromisi, kurus atbalstītu dalību valstu vairākums, kur mēs varētu panākt konsensu. Apsolījums, ka mēs pieliksim visus pūles, lai kompromisus rastu. Mēs atrodamies intensīva dialoga procesā, divpusējo sarunu līmenī starp visām iesaistītajām pusēm, un mēs īpaši rūpīgi sekojam arī parlamenta nostājā attiecībā uz dažādām dokumentu paketēm. Starp institūcijām arī noris intensīvas diskusijas, bet parlamenta viedoklis mums vienmēr būs ļoti svarīgs, lai saprastu, kā varētu arī veiksmīgi virzīt uz priekšu sarunas. Mūsu skatījumā tas ir ļoti svarīgi. Parlamentu plenāru sēdē pagājuši nedēļa skaidri tika noraidīti ziņojumi vai nosūtīti atpakaļ e, komitejā e, ziņojums. Tas parāda, e, cik politiski sensitīvs ir šis jautājums un cik grūti ir rast tādus risinājumus, kurus varētu visi atbalstīt. Tādēļ ja mūsu padoms prezidentūra ļoti rūpīgi un piesardzīgi strādās ar šiem jautājumiem. Mūsu mērķis ir decembra padomē panākt uh, e, vispārīgi vienošanos par šo dokumentu pakašu galveniem punktiem. Mūsu, uh, kas attiec uz starp savienojumību, dažādo uh, ceļu nodevu sistēmu, tad trilogs ar parlamentu sāksies jau rīt 11. jūlijā. Šeit mēs redzam labas iespējas, ka sarunas varētu virzīties veiksmīgi. Runājot par citu dosie, proti pirmo mobilitātes paketi, tad arī padomes ietveros, diemžēl, eh, ir daudz eh, atšķirīgāki viedokļi. Attiecībā uz eiro viņietas nākotne un to kas Eiropas līmenī var tikt darīts, eh, eh, lai nebūtu tik liela atšķirība starp eh, ceļu nodeļu sistēmām dalībvalstīs. Daudz dalībvalstīs mēs atdurāmies pēc pret pretestību un iebildēm, kas saistīta ar subsidiaritātes principu. Jūs zinat arī Austrijas nostāju šajā sakarā, protams, bet kā padomēs prezidentūra mēs gribam būt godīgs brokeris, nevis tikai uh, Eh, virzīt savu nostāju. Tos arī jums gribu apsolīt. Neskatoties uz to, ņemot vērā viedokļu daudzveidību un dažādību, noteikti nebūs viegli gūt panākums attiecībā uz šo dosē. To es jums gribu godīgi un atklāti sacīt jau tagad. Runājot par mobilitātes paketes, pirmās mobilitātes paketes sociālo un tirgs eh, pīlāru es pēc tam vēl detalizētāk runāšu. Par otro mobilitātes paketi gribu runāt par Bulgārijas prezentūras eh, laikā virzītu priešlikumu, kas ir cieši saistīts ar pirmo paketi, proti priešlikumu pārskatīt eh, direktīvu par kombinētajiem transporta līdzekļiem, ko es zinu, kas zin, arī jums ļoti svarīgs. Šis priešlikums palīdzēs mums vidē draudzīgu transportu virzīt uz priekšu, taču sarunas padomē mm, parādīja diezgan lielu nevienprātību. Tran komiteja savā ir par šo dosie jau detalizēti diskutējusi Austrijas prezidentūra. Uh, ļoti rūpīgi ņems vērā parlamenta nostāju. Decembra padomē Austrijas prezidentūra cer panākt padoms iekšienē vienošanos, lai varētu virzīt sarunas ar parlamentu nākamā solī un vēl Rumānijas prezidentūras laikā pēc iespējas panākt vienošanos. Uh, Šo priekšpusdienu bija arī uh, balsojums par vēl vienu svarīgu dosie, proti par uh, direktīvu par tīrajiem transporta līdzekļiem. Um, e, mums ir mērķis angļu valodā zero emission, tātad nulles izmešu transporta līdzekļus arvien vairāk izmantot un veicināt. Šeit Austrija grib gūt būtisks panākums attiecībā uz šo dosie. Uh, bet padomē par to vēl ir gaidāmas eh, diskusijas. Tādēļ mm, realistiski raugoties uz to, mēs centīsimies šo dosie virzīt uz priekšu, bet par panākumiem grūti spriest. Attiecībā uz trešo mobilitātes paketu Austrija eh, kā prioritāti izvirzīs satiksmes drošību, ņemot vērā automatizācijas un tīklotās uh, Uh, autovadīšanas jaunās tehnoloģiskās iespējas. Mēs pārskatīsim vispārējo drošības direktīvu un direktīvu par infrastruktūras drošību. Sarunas darba grupās, padomus darba grupās par to jau ir sākušās, un Austrijas prezidentūra arī grib šajā dosē panākt vispārīgu vienošanos par prioritātēm. Um, tā kā efektīva moderna infrastruktūra ir novatorisks eh, mobilitātes sistēmas pamatā Austrija mm, īpaši uzmanību pievērsīs arī CEF regulas um, un eh, darbam un uh, Trans-Eiropas tīklu uh, īvieš, uh, ieviešanai tādēļ ir arī uh, es līdzfinansējums attiecībā uz vidē draudzīgiem transporta līdzekļiem eh, jāpiedāvā mūsu skatījumā, eh, jo tas ir ļoti svarīgs ilgspējīgā un eh, konkrētspējīgā transporta un infrastruktūras politikā mūsu skatījumā attiecībā uz aviāciju. Daži zina, ka tā ir joma, no kuras es nāku, kurā esmu iepriekš strādājis prezentūru centīsies dot būtisku ieguldījumu, lai Eiropu kā konkurenti starptaut globālajā uh, tirgu stiprinātu, un mēs gribam strādāt ar regulu par konkurences nodrošināšanu aviācijā. Austrija 7. Tātad 7. jūnijā es padomē par to tika priests un panākt vienošanās. Austrija eh, gribēs rast vienošanos par to, kā notiks tālākais darbs, un gribam arī panākt vispusīgas vienošanās ar trešām valstīm. Attiecībā uz jūras transportu šeit Austrijas prezidentūra, jūs zinat, ka mēs esam sauszemes valsts, bet mēs tomēr ar to strādāsim gan ar eh, iekšzemes ūdeņiem, gan arī jūras ūdeņiem. Austrijas prezidentūra eh, grib pieņemt uh, padomas secinājums, lai valsts e, iekšienē, e, iekšzemes ūdeņos e, pasvītrot daudz multimodālā transporta sistēmu nozīmību. Mēs gribam panākt arī līdz gada beigām vienošanos par ostu, ostu jomā un tiecamies arī uz Eiropas vienotā loga eh, izveidi, tad eh, single window eh, sistēmu, kā arī tiecamies uz jūrnieku izglītības diplomu savstarpējo atzīšanu. TTE padome Austrijas prezidentūras vadībā 3. decembrī Briselē not Eh, organizēja sēdi, eh, arī Donavas upes eh, piekrasts valstis organizēs sēdi mūsu prezidentūras vadība un 29. 30. oktobrī Grācā būs transporta un vidas ministra neformējā padomas sanāksme, kas būs galvenokārt vētīta dekarbonizācijai, transporta drošībai, mobilitātes. Um, reformām un multimodalitātei kvalitātei. Saturiski tātad eh, mēs strādāsim ar šīm prioritātēm - eh, klimata draudzīgu transportu, drošu transportu un Eiropas konkrētas stiprināšanu. Eh, mēs gribam gādāt, lai darbs virzītos uz priekšu un mēs varētu izveidot Eiropā ilgspējīgu transporta sistēmu. Eh, Savas runas noslēgumā gribu īpaši uzsvērt, cik svarīgi Austrijas prezidentūrai ir kontakti un sadarbība ar jums, ar Eiropas parlamentu. Gribu arī pieminēt vēl vienu Eiropas prezidentūras, priori, Austrijas prezidentūras prioritāti, proti mēs gribam celt tiltus lai Eiropas Savienība eh, varētu kļūt spēcīgāka kopumā un vienotāka. Dāmas un kungi, eh, pārstāvot savu godāmā kolēģi, federālo ministru Elizabeti Kestingeri, viņai piedzims pirmais bērniņš, tādēļ viņa nevar būt šeit. Es gribu runāt par turismu. Uh, nododu jums ministrs Kestingeres sirsnīgas sveiciens. Viņa pati ir bijusi Eiropas parlamenta deputāte, viņa ir ļoti uh, eh, aizrautīgi strādājusi kā deputāte, un viņa jūsu darbu, protams, novērtē un daudz no jums personīgi pazīst. Turismu jums attīstība visā Eiropā parāda, ka lielākai daļai Eiropas reģionu un pilsētu tas ir būtisks izaugsmes. Uh, dzinēja spēks, īpaši arī lauku reģionos tiek radītas darba vietas, kas ir un paliek. Mm, tas tādējādi tiek veicināta savstarpējā sapratne un kultūra, reģionu, ilgspējīgu attīstību, un tas viss ir ļoti apsveicami. Bet turisms arī um, ir joma, kur ir digitalizācija, investīcijas cilvēku kapitālā, eh, vidē. Tās visas ir tēmas, eh, ar kurām mēs strādājam Eiropas līmenī. Tas viss ir ļoti būtiski arī attiecībā uz ilgspējīgu, eh, konkrētspēju turisma lomas, jomas attīstību Eiropā. Šī joma ir pelnījusi mūsu uzmanību. Tā ir liels izaugsmes potenciāls. Tādēļ ir leģitīmi ka Eiropas eh, atbalsta programmas arī tiek um, veltītas turismam, lai eh, tās potenciāli vēl labāk izmantot. Jo, pat ņemiet vērā, lūdzu, Ķīnu, Indiju uh, un šo valstu pilsoņu labklājības pieaugumu. Tie ir potenciālie turisti, kas var doties uz Eiropas mērķiem, un mums ir jārada uh, um, labi noteikumi parasti mazu uzņēmumu darbībai šajā jomā. Um, Think small first. Tas ir princips, pie kā mēs gribam pieturēties. Tātad atbalsts mazai uzņēmēju darbībai un uh, šiem maziem uzņēmumiem ir jāvar konkurēt. Uh, Austrijas prezidentūra grib veicināt arī pieredzes apmaiņas ar dalībvalstīm šajā jomā. Ar, kopā ar Eiropas komisiju oktobra sākumā mēs organizēsim 17. Eiropas turismu fórumu Vīnē, kur tiks diskutēts par to, kādas turisma stratēģijas varētu palīdzēt mūs, mums ilgs, ilgtermiņā dzīves kvalitātu un šīs jomas eh, atdevi vēl eh, kāpināt. Eh, arī, ja komitejas deputāti varētu piedalīties šajā sanāksmē, es ļoti priecātos. Priekšsēdus kundze Es pateicos par iespēju šeit uzstāties, par uzmanību. Es eh, esmu pārliecināts, ka mēs varēsim ar jums tuvākā pusgada laikā ļoti veiksmīgi sadarboties, daudz ko panākt, un, ja jums būs jautājumi, atbildēšu tos ar prieku. Paldies! Merci, monsieur le ministre. Avez... Paldies, ministra kungs, jūs eh, lietojāt vārdus, kurus ir vērts atcerēties. Jūs teicāt, ka ir vajadzīga pievienotā vērtība no Eiropas puses, garantijas, jāgarantē miers, eh, Eiropas nākotne. Jūs atgādinājāt, ka ir nepieciešama Eiropa, kas aizsargā. Jūs teicāt, ka ir pienācis īstais laiks īstenot jaunas iniciatīvas attiecībos konverģēsmi. Tiešām jūs esat entuziastisks Eiropas aizstāvis un eh, jūs vēlties strādāt konstruktīvi, jo, kā jau jums eh, jau ir taisnība, eh, šie izaicinājumi ir milzīgi. Jūs teicāt, ka mobilitātes pakete, eh, jūs arī minējāt vārdu, varbūt jūs to paskaidrosiet. Jūs teicāt, ka jūs izteiksiet priekšlikums attiecībā uz konklāviem. Nu, to jums mums būs jāizskaidro, kā tad panākt vienošanos par mobilitātes paketi, kā sagaidīt šos baltos dūmus, lai varētu virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Katrā ziņā jūs uh, eh, uzsvērāt to, ka uh, Eiropas pievienotā vērtība uh, tieši nozīmē to, ka mums jāvirz uz priekšu šī mobilitāte. Un tagad sāksim debatas ar mūsu kolēģiem. Vispirms Vims Vandekāms. Vim Vandekāmpa kungs, kā jau es citiem to teikšu, teikšu to arī jums. Uh, Jūsu laiks ir ierobežots uz divām minūtēm. Jā, divas minūtes koordinatoriem. Un pēc tam izteiksies citi deputāti, ja viņi droši vien pieteiksies, un tad būs pusotra minūte. Vim Vanda Kamkungs, lūdzu, jums vārds. Fraudu Fozita, danku zier. Paldies, priekšsēdētājs kundze. ETP grupa vēlas uh, laipni lūgt ministru novēlu viņam panākumus. Mēs visi zinām, ka Austrijā ir tāda visai īpaša koalīcija, un es uh, sapratu, ka jūs pats esat arī piedzīvojis, cik bīstama var būt uh, pārvietošanās ar līdmašīnu. Jums patiešām. tiešām jums ir jāuzmanās, un uh, eh, pavacāki vīri ar bīstamiem vaļaspriekiem, tas vienmēr ir tā visai uh, bīstami. Ja runājam par uh, eh, ASV, Ķīnu un Krieviju un tur vērojamo attīstību, tad uh, Eiropa ir tāds vājš spēlētājs. Austrijai patiešām vajadzētu turpināt uh, veicināt šo Eiropas ideju. Jūsu um, komentārs par pirmo mobilitātes pakotni man šķiet uh, apsveicams. Jūs vēlaties vienoties vēl pirms Ziemassvētkiem šogad. Ja mēs runājam par nodavām, uh, attiecībā uz vieglajām automašīnām nevienam nav noslēpums, kāda ir Austrijas nostādne. Uh, Bet jūsu vārdi par Connecting Europe instrumentu man šķita visai zīmīgi. Kurca kungs ir visai vēl taupīgs. Vai jums šķiet, ka būs iespējams vēl kaut kādā veidā atbalstīt CEF? jo viena lieta ir projekts un um, finansējums ir kaut kas cits. Protams, eh, jārunā arī par iekšējiem ūdensceļiem. Vīnē ir ļoti eh, liels, liela osta, kas ir labi saistīta arī ar Konstances ezeru un uh, citām pietekām. Es ceru, ka jūs varēsiet arī Donavas projekta labā kaut ko darīt. Uh, Jā, protams, mēs novēlam visu to labāko Kestingers kundzei. Ļoti jauki, ka viņai ir tagad piedzimis bērniņš. Turisms Austrijā arī ir kas ļoti labs, bet jūs nevarat arī pārāk ierobežot, piemēram, motociklu pārvietošanās kustību. Paldies! Paldies, Vanda Kampa kungs. Otrais runātājs Grāts Vālē Hānis kundze, lūdzu. Paldies! Jā, sveic jūs šeit, eh, ministra kungs. Eh, es, protams, paraudzījos uz eh, prezidentūras programmu Un man šķiet, ka tas tā ļoti pieticīgi, ka tikai uz vienas lapas ir izklātīts eh, tas, kas attiecas uz transporta jomu, tas tā ļoti vispārīgi un trūkst konkrētu mērķi, bet viens mērķis ir taisnīgu darbu un sociālo noteikumu nodrošināšana. Un tur es gribēju pajautāt pretstatā tam, um, um, mūsu komitejā jū, e, Tautas partija un e, koalīcijas partija balso atšķirīgi, vismaz mūsu komitejā. Tātad tur ir zināms pretruns, vismaz manuprāt, Eiropas līmenī e, mēs tiešām iestājāmies par to, lai uh, um, braukšanas un atpūtas laiku elastīgums tiktu samazināts, bet no otras puses uh, 60 uh, uh, stundu nedēļa ir pieņemta valdībā uh, bez uh, īpašas sociālo partneru iesaists, un te es arī redzu pretrunu. Nu, tagad man jautājumu, un es ceru, ka jūs uz tiem atbildēsiet konkrēti. Šī atšķirīgā uh, balsošana, FAP tātad šīm partijām, kā jau es minēju, sociālā likumdošana eh, šeit nav kopīgā pozīcijā aizstāvēt, un tāpēc es gribētu no jums uzzināt, kāda ir jūsu nostāja attiecībā pret šiem eh, dosjē, proti par darbinieku nosūtīšanu un par eh, šoferu braukšanas un atpildes laikiem. Vai jūs, tā kā tautas partija, vēlties nosūtīšanu no pirmās dienas vai pilnībā uh, izņēmumu paredzēt, vai tomēr no desmitās eh, dienas, kā FPO balsoja pagājušajā nedēļā. Vēl viens jautājums, kādus konkrētus pasākumus no jūsu puses eh, jūs ieviesiesiet prezidentūrā attiecībā uz algu un sociālo dempingu eh, jautājumu uz Eiropas ceļiem, un vēl viens jautājums, kā tad izskatās ar maksimālo darba laika palielināšanu līdz 12 stundām dienām, vai tie ir uzlabojumi profesionāliem šoferiem Eiropā. Un vēl viens jautājums eh, - Eiropas eh, darba iestādes izveide. Ko jūs par to domājat, vai jūs būtu gatavi atteikties no nacionālajām kompetencēm un nodrošināt Eiropas kontrolas pilnvaras eh, un tādējādi varētu labāk apkarot arī algu dempingu? Uh, um, par Brenneru. Um, man kā tirolietai tas ir ļoti svarīgi. Es gribētu uzzināt, kāda ir situācija. Tā ir ļoti neskaidra, trausla un cilvēki no tā ļoti cieši un būs vajadzīgi um, pasākumi, kas attiec arī uz apdzīvotām vietām. Ko jūs kā transporta ministrs darīsiet, lai tranzīta uh, problemātiku beidzot uh, risinātu pie Brenneru tuneļa? Paldies, uh, paldies. Tagad uh, Zīles kungs lūdzu. Uh, paldies, priekšsādātājs, veicu jūs šeit, ministra kungs. Uh, Mēs jau ar Hoferu tungu, kungu tikāmies pirms vairākām nedēļām priekšsādātāju konferences laikā, un eh, jūs eh, minējāt, ka galvenais moto ir Eiropa, kas aizsargā, un transporta sektorā, protams, ir dažas riskantas situācijas, jo īpaši ar mobilitātes paketu, cik eh, lielā mērā mēs aizsargājam un no kā, un mēs kā EKR grupa esam tāda ļoti uz vienoto tirgu orientēta grupa, un tāpēc mēs. Uh, centīsimies rakst arī labs risinājums šeit parlamentā šajā jautājumā. Tā ir tāda ļoti plāna sarkanā līnija, jauna likumdošana, eh, tātad starp mm, sociālajiem eh, apstākļiem un eh, vienotā tirgus un aizsargāšana no fragmentācijas. Un jūs minējāt arī uh, Eh, pozīcija attiecībā uz eh, mobilitātes paketi parlamentā, bet diemžēl mums nav šādas pozīcijas. Mēs kā transporta komiteja, manuprāt, panācām labu kompromisu par eh, pirmo mobilitātes paketi, bet mēs zaudējam balsojumu plenārsēdē. Mēs centīsimies kaut ko panākt rudenī, bet katrā gadījumā padomas prezidentūrai vajadzētu virzīties uz priekšu. Jūs teicāt, ka jūsu prezidentūra būs darba prezidentūra, un es domāju, ka ir jāņem vērā tas, ka nākamajai Rumānijas prezidentūrai nebūs saruna partners, jo Eiropas parlaments nebūs gatavs sarunām šajā laikā um, par transporta pusi. Tātad tas ir tā vispārīgi bīstami. Par mobilitātes uh, paketi jūs um, runājāt jau par to, jūs um, balstoties uz Bulgārijas prezidentūras sasniegto, virzīsieties uz priekšu. Un tagad par autobusiem un tālsatiksmes autobusiem. Uh, Eh, tas ir mans ziņojums par starptautisko um, pieeju. Eh, ko jūs šeit sagaidāt? Vai būs kaut kādas debatas plānotas par šo jautājumu? Jo mans mērķis, protams, iet ir, šeit ir virzieties uz priekšu, un šā sasaukuma laikā parlaments panāks savu pirmā uh, lasījuma pozīciju. Par mobilitāti ir svarīgi par to debatēt, jo šeit uh, Eiropas Savienošanas instrumentā ne tikai naudas apjoms eh, transportam ir svarīgs, bet kā tas tiks uh, sadalīts, uh, kā tas sadarbosies ar kohēzijas pol, fonda aploksnēm un militārā mobilitāte. Vims Vandekams minēja, un jūs arī minējāt Krieviju, ASV bet patiesībā Krievija neattīstās, tā attīstās tikai militārajā jomā, un tāpēc militārā mobilitāte Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgs jautājums, manuprāt. Paldies! Paldies, Zīles kungs, pat ja jūs runājat nedaudz ilgāk, tagad vārds Telīčkas kungam, lūdzu. Paldies, ministra kungs, un sveicu arī Eh, no ALDA grupas puses jūs mūsu komitejā. Mana pieredze ar Austrijas eh, prezidentūru ir tāda, ka tai parasti ir ļoti laba izpratne par to, kādas ir patiesās intereses, eh, un tās nav nacionālās intereses. Tā darbojas kā godīgs starpnieks. Manuprāt, jūs tiešām, kā jau jūs sākumā minējāt, esat ļoti labi šādā veidā strādājuši, un jūs arī gūsiet mūsu atbalstu šajā jautājumā. Jūs minējāt prezidentūras moto. Uh, Roberts Zīle to atgādināja. Es eh, drīzāk dotu priekšroku šim otrajam moto, ko jūs minējāt, eh, proti stiprināšana aizsardzība, jo aizsardzības eh, jomā mm, tur var padomāt, ka mēs pārspīlējam, bet mums ir vajadzīgs taisnīgums, konkurence, konkurēt spēja, un tas arī var atraisīt um, ekonomikas spēkus. Uh, Jūs minējāt arī prioritātes, jo īpaši šos te dokumentus, kuros ir iespējams eh, panākt progresu, un eh, jūs arī to teicāt eh, pavisam skaidri, ka mobilitātes paketes kontekstā jūs vēlaties panākt progresu, vēlaties progresa ziņojumu. Jā, pēc balsojuma pagājušajā nedēļā tas varbūt ir tāds neskaidrs tagad. Uh, bet gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka balsojums par šiem diviem dokumentiem ir jāskata kā tāds atšķaidīts, jo tas eh, bija ļoti atkarīgs no šīs nosūtīšanas eh, dokumenta balsojuma, un patiesais rezultāts ir atšķirīgs, un es domāju, ka tagad mums jāraugās, ko mēs varam saglābt, jo projām ir jautājums par kabotāžu, eh, bet attiecībā uz nosūtīšanu uh, um, situācija ir atšķirīga, un es tikos ar jūsu ar, uh, tirsniecības palātas pārstāvjiem. Un pēdējā piezīme, vai mēs kopā varētu pievērsties tam, kas tad guva atbalstu plenārsēdē grozījumos un kompromisu grozījumos, jo tās ir tās galvenās pozīcijas, tie ir galvenie uzsvari, un ja mēs uz tiem balstīsimies, tad mēs varētu panākt rezultātu. Par citiem jautājumiem es jūtos ļoti iedrošināts no jūsu teiktā. Paldies! Paldies, Taličkas kungs. Tagad Krāmer kungs, lūdzu. Jā, paldies. Es arī gribētu pateikties par jūsu teikto. Jūs minējāt uh, satiksmes dekarbonizāciju, tas ir svarīgs jautājums. Jūs runājat arī par ceļu maksām. Protams, ka es zinu, ka dalība valstīs ir atšķirīgs pozīcijas, bet es pieņemu, ka Austrija pieturēsies pie um, uh, sūdzības pret uh, vieglo automašīnu ceļu maksām Vācijā, bet mums ir vajadzīga um, taisnīga konkurence. Mums ir ceļu maksa katrai lokomotīvai par uh, dzelzceļa um, katru kilometru, bet uh, um, tām valstīm, kas, ir, eh, kas vilcinās, vajadzētu pateikt, ka mums ir vajadzīga vismaz taisnīga konkurence. Mēs nevaram atbalstīt uh, eh, transportu veidus, kas kaitē vidēji, un vidē draudzīgos mēs vienkārši sodām. Ir eh, tagad uzņēmumi, kam. Uh, ir aprīkota no jauna savas automašīnas, Vācijas pasts un citi. Mums ir vajadzīgs Eiropas uh, regulējums vismaz jaunajām uh, automašīnām un arī uh, pēc tam aprīkotajām automašīnām mēs varam glābt cilvēku dzīvības un arī ietaupīt naudu. Trešais punkts - CEF, Eiropas Savienošanas instrumentu finansējums. Uh, Uh, finansējums ir pietiekams, bet problēma ir tāda, ka jau 30 gadus miljārdi tiek uh, investēti kohēzijā, un tomēr dzelzceļa tīkls ir tāds kā lupatu deķis, un uh, valstu uh, robežas netiek uh, savienots, un uh, um, man ir jautājums. Uh, Tātad no Vīnas līdz Prāgai eh, dzelzceļš tika izbūvēts, pēc tam pēc otrā pasaules kara tas tika pārtraukts, pēc Eiropas eh, atkal apvienošanās, tagad ir gandrīz pagājuši 30 gadi, un uh, Austrija šajā jautājumā neko nedara. Vai jūs, kā Austrijas transporta ministrs, esat par to, lai šo dzelzceļu atkal sāktu izmantot? Tas būtu labs piemērs citām Eiropas valstīm, arī uh, sekot uh, šim paraugam. Pēdējais punkts, negribu atkārtot visus punktus par mobilitātes paketi, bet ir Eiropas princips vienāda alga par uh, vienādu darbu vienā un tai pašā vietā. Uh, Varbūt, ka katru dienu attiecībā uz smagajām mašīnām tas nav iespējams, bet arī transportā tam ir eh, jābūt spēkā, jo uh, eh, medmāsa, uh, eh, kas strādā no Rumānijas vīnē, nesaņems uh, pusi no algas, ko saņem cits medmāsas. Un tam būtu jābūt spēkā arī attiecībā uz uh, smago automašanu šoferiem. Un te es gribētu no jums uzzināt, par ko jūs iestāsieties. Paldies, Krāmerkungs, tagad Mājerkungs. Paldies, priekšsēdētāji kā tu redzi, mums te neļauj ļoti ilgi izteikties, un tāpēc arī no savas puses īsi sveicu jūs šeit. Es zinu, ka tev šodien vēl ir cits tikšanās paredzēts, un man šķiet arī vērtīgi, ka tu novērtē Eiropas parlamenta iesaisti. Paldies, ka ieradies, un tu jau teici, ka šī ir jau trešā Austrijas prezidentūra. Man uh, arī bija iespēja personīgi šajās divās prezidentūrās piedalīties, un es esmu pārliecināts, ka Austrija var kaut ko virzīt uz priekšu, jo īpaši uh, savā pozīcijā. Un to arī uh, minēja, kas ir paredzēts transporta jomā, un uh, kā jau bieži vien mums ir atšķirīgi pieeja zināmām lietām. Man tomēr jānožēlo, ka, uh, ja pareizi saprotu, sociālistu frakcija uh, Eh, ir izlēmusi vispār nepiedalīties eh, sanāksmē. Un pakete, kas, eh, ko minēja kolēģi no pagājušās nedēļas, mēs to norādījām, tāpēc, ka mūsuprāt sociālajā jomā tur ir ierakstīts lietas, kas mums nav atbalstāmas. Bet tagad es gribētu uzdot vairākus jautājumus, četrus jautājumus. Pirmkārt, Austrijas prezidentos moto ir Eiropa, kas aizsargā. Uh, Kā tad šīs eh, moto izpaudīsies eh, transporta jomā? Otrakārt, Austrija piedar pie tām ES valstīm, kuras eh, īpaši satiksmes drošības jomā aktīvi darbojas un kā tu uh, vērtē to, kā varētu uzlabot drošības Eiropas ceļiem un samazināt bojāgājušo skaitu? Trešais jautājums. Kā tu vērtē uh, tagadējo un arī nākotnes attīstību uh, satīklotajā un automatizētajā braukšanā? un vai šajā jomā uh, Austrijas prezidentūra uzņemsies iniciatīvas. Uh, man tas ir interesanti, jo mūsu reģiona Grācas 2017. gadā uzsāka darboties uh, uh, projekts. Un ceturtais jautājums mums ir veiksmīgs piemērs, kā pārvietot uh, um, krāvas no um, ceļiem uz dzelzceļu, un mēs šeit esam uh, pionieri, pārvietojot lielu daļu kravu uz dzelzceļu. Uh, Vidēji Eiropas valstīs tas ir 20%, un ko Austrijas prezidentūra ar savu pieredzi šajā jautājumā var uh, darīt, raugoties uz tagadējo diskusiju par kombinētā transporta direktīvu. Paldies, Majerkungs, joprojām vēl koordinātori, un tagad Ajūto kundze. Lūdzu. Sī, grazie, prezidente. Allora, io do... Paldies, priekšsēdētāji. Arī no manas puses sirsnīgs veicu Hafara kungu mūsu komitejā. Es sagatavoju ziņojumu par kombinēto transportu. Ja pareizi sapratā, ir viena no jūsu prezidentūras prioritātēm. Esmu pārliecināta, ka mēs atradīsim daudzus kopsaucējus ar jums. Parlaments vēlētos kaut ko panākt šajā jomā, lai varētu uh, izmantot multimodālo transportu. Tas ir ārkārtīgi būtisks, lai panāktu arī intermobilitāti, lai vairāk uh, satiksmes tiktu virzīta tieši pa sliedēm, prom no autostrādēm, bet, diemžēl, Eiropā vēl ir vairākas vietas, kur trūkst savienojumu, kur tas nav iespējams, un, piemēram, arī Brenner tunels ir viens no šādiem piemēriem. MVU Itālijā tas rada patiešām liels ķibels. Nedrīkst eh, pārtraukt šo satiksmes plūsmu, kas uh, ir domāta preču pārvadāšanai. Līdz 2027. gadam šim tunelim vajadzētu būt gatavam, bet līdz tam nav nekādu patiesu risinājumu un alternatīvu. Mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk pabeigt šo ceļa posmu un panākt to, lai pat tiešām vairāk uh, satiksmes tiktu novirzīti tieši uz dzelzceļu. Jāpiemina arī kabotāžu nosūtītie darbinieki, sociālās tiesības. Uzskatu, ka mēs varam turpināt sarunas, neskatoties uz pirmās mobilitātes pakotnes iznākumu. Mums jau ir pietiekami labas normas spēkā. Es patiešām vēlētos, lai mums izveidotos laba konstruktīva sadarbība ar Austrijas prezidentūru un lai pēc iespējas ātrāk notiktu arī pirmās trialogu sarunas. Paldies! Paldies, Ajuto kundze! Tagad uzstāsies pārējie runātāji un tagad atkal došu vadības grožus priekšsēdētājs kundzei. Un tagad Šulcs, Šmits kundze, paldies! Man ir tikai viena minūte, ar to gan nebūs gana. Uh, Godātais ministra kungs, laipni lūgt arī no manas puses komitejā, paldies par šo tādu ļoti atklāto uzstāšanos. Jūs pieminējāt sadarbību ar komisiju un padomi, ka tai ir jātiek uzlabotai. Tā ir jau bijusi pietiekami veiksmīga, bet uh, ir arī deficīti, un, diemžēl, komisija ir uh, trīs gadus vilcinājusies uh, strādājot pie mobilitātes pakotnes tā tika sadalīta trīs daļās uh, un uh, ir arī tagad vēl papildus 300 citi dokumenti, kas attiecas uz robežu aizsardzību. Ļoti žēl, ka Grasvenderas Hainces kundzes vairs nav klāt. Mobilitātes pakotni, jā, tas ir viens nosaukums, bet tas iekļauj ļoti daudzus dokumentus. Gribēju arī pievērst jūsu uzmanību kombinētajam transportam. Mūsu ekonomika tautsājumniecība ir tiešā veidā arī atkarīga no transporta izmaksām, bet mēs nedrīkstam arī pārāk piesārņot vidi. Direktīva, par kur šodien nobalsojām, var būt ļoti veiksmīgs instruments šajā kontekstā. Uh, Gribēju pavaicāt, vai neskatoties uz sociālā pīlāra fiasko pagājušās nedēļas plenāra sēdē, eh, vai jūs tomēr turpināsiet strādāt šajā virzienā? Ja mēs runājam par automatizēto braukšanu, nevienmēr eh, tie ir tikai priekš, eh, nevienmēr tas nozīmē tikai priekšrocības. Ko darīs Austrijas prezidentūra šajā kontekstā? Paldies, Šmitas kundze. Kolēģi, esiet lūdzu disciplinēti, jo pēc tam man citiem nāksies slēgt ārā mikrofonu, jo nebūs vairāk laika. Lukaševskas kundze tagad. Paldies, ministra kungs. Ja mēs runājam par mobilitātes pakotni un kompromisiem, uh, gribēju uzdot eh, pavisam konkrētus jautājumus. Īstenojot pakotni, cik lielas izmaksas varētu rasties patērētājiem? mēs vēlamies uh, samazināt birokrātiju, bet nevar būt tā, ka uzņēmumiem nākas pavadīt garas stundas plānojot, uh, uz kurieni tiks sūtīti viņu šoferi, kādas valstis viņš čērsos, jo ir joprojām lielas atšķirības. Šie brīžiem eh, patiešām neiedzīgie priekšlikumi, kas kaut kur šeit virmo, nevienmēr būtu jāīsteno. Otrs jautājums. kā jūs esat paredzējuši īstenot Eiropas darba tiesību aģentūras uh, izveidi un kā notiks uh, šīs inspekcijas, runājot arī par algām. Koha kungs, paldies, paldies, Hofera kungs. Man ir uh, daži īsi jautājumi pirmām kārtām, ja mēs runājam par uh, attiekšanos no vasaras laika, otrām kārtām, uh, ja runājam par dekarbonizāciju un ilgspēju, ko jūs domājat par eko, tā sauktajiem ekolaineriem un arī uh, tīrākām smagajām automašīnām, trešām kārtām par. Uh, aviācijas pasažieru tiesībām gribēju dot jautājumu, kā tas izstāsta, ņemot vērā salīdzinājumu ar dzelzceļa pasažieru tiesībām. Man tikai pusminūte bija vajadzīgs, saka Koh kungs. Paldies, un tagad Demontas kundze. Paldies, ministra kungs, laipni lūgt mūsu komitejā. Katrs, eh, katra prezidentūra, protams, uh, nāk jau ar zināmām ieražām, ar tradīcijām un ar aktuāliem jautājumiem. Piemēram, Igaunijas prezidentūras laikā tā bija digitalizācija, Bulgārijas prezidentūras laikā kas cits. Jūs atkal nākat ar saviem priekšlikumiem, kas tagad ir tik svarīgi - kontrabandas, imigrācija, dokumentu viltošana. Tā, tās visas ir mūsu laika pazīmes. Izskatās, ka tagad nu, viss ir pilnībā Eh, zūdis no mūsu kontrolas. Es dzīvoju netālu no Venēcijas, gribēju uzdot jautājumus par Brenneru tuneli. Ko jūs esat nolēmuši darīt? Tas patiešām taču ietekmēs ne tikai tautsājumniecību, bet arī turismu. Mēs taču nedrīkstam pieļaut tādu baiļu un uh, novēršanās politiku. Paldies, un tagad minūte Marinesku kungam. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Jūs runājat par Donalda stratēģiju. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Austrijā tieši um, navigācijas iespēju sektoru koordinē kopā ar vairākām valstīm, tā skaitā Rumāniju. Bet visas dalība valstis nav vienādā mērā ieinteresētas piešķirt finansējumu šai stratēģijai, lai Donava būtu patiešām izbraucama. Jūs pieminējāt, ka jūs esat paredzējis tikties ar dalību valstīm un pārliecināt arī tās dalību valsts, kas eh, nu, nav pārāk naskas finansējuma piešķiršanai, to tomēr darīt, lai garantētu šīs upes navigācijas iespējas. Paldies, eh, Marinesko kungs, vienu minūtu Andersons kundzei. Ministra kungs, eh, diemžēl Kras Vanderhainces kundzei vajadzēja doties uz uh, Startautiskās tirzniecības komiteja. Viņi lūdzu viņu aizbildināt. Tagad, eh, kas man būtu sakāms, jūs eh, ļoti jauki runājāt par eh, pilsoņu un darba ņēmēju aizsardzību. Ko jūs darīsiet Eiropas darba organizācijas? labā un kā jūs garantēsiet visu šo noteikumu un sociālā pīlāra īstenošanu. Mums ir jācīnās arī pret tādiem nedrošiem darba apstākļiem, it sevišķi runājot par eh, starptautiskajiem pārvadājumiem. Ja mēs runājam par dzelzceļa pasažieru tiesībām, šis jautājums mūsu komitejā ir ļoti akūts. Kā jūs varēsiet eh, garantēt labākas tiesības mūsu pilsoņiem, pasažieriem visā Eiropā? Paldies! Paldies, Andersonis kundze, Zlatovska kungs, tagad jūs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Hofera kungs. No savas puses arī es gribēju jūs laipni lūgt komitejā, apsveicu jūs uh, jaunajā lomā, bet man ir arī viens jautājums un to uzdošu poļu valodā. Mēs jau dzirdējām vārdus sociālais dempings. Dempings nozīmē to, ka, piemēram, kaut kas tiek pārdots par zemāku cenu eh, nekā ražošanas izmaksas. Protams, ir eh, valstis austrumu Eiropā, kur, piemēram, transporta sektorā strādājušie pelna mazāk, bet viņiem ir tādi paši darba apstākļi un noteikumi, bet tas pat nav dempings. Dempings ir kaut kas ārkārtīgi negatīvs ar tādu sliktu pieskaņu. Uh, Es gribēju pavaicāt, ko jūs traktējat kā sociālo dempingu? Gribēju pieminēt vēl vienādu algu par uh, darbu, to pašu darbu, kas veikts vienā un tajā pašā vietā. Bet kādēļ tad netiek runāts par to, ja kāds pie viena darba ņēmēja strādā un saņem tomēr atšķirīgu algu? Paldies! Paldies, Jovskī kungs, ar nu to kundzi, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ministra kungs, paldies, ka esat pie mums ieradies, lai izklāstītu prezidentūras uh, aktualitātes. Uh, Jūs teicāt, ka jūsu moto ir Eiropa, kas sargā. Man tas liek ļoti, liekas ļoti svarīgi. Mums ir jāpasargā ne tikai pilsoņi tādā drošības izpratnē, mums arī ir jāpasargā mūsu uzņēmumi pret konkurētspējas deformācijām, un arī aviācijas nozare šeit nav nekāds izņēmums. Vīnē oktobrī ir paredzēta tikšanās, kur tiks runāts par šiem jautājumiem. Mēs varam redzēt, ka aviācijas sektors ir fragmentēts, ir atšķirības starp dalību valstīm. ir atšķirības starp tehnisko pakalpojumu sniegšanas līmeni, starp pasažieru pārvadājumiem un tā tālāk. Es gribēju pavaicāt, kāda būs jūsu pozīcija samitā un kādus pasākumus jūs esat eh, nodomājuši ieviest, lai eh, situācija, lai tātad spēles noteikumi būtu vienādi visiem uh, Uh, spēlētājiem tirgu, jo Eiropas uh, uh, līdzsabiedrības ļoti spēcīgā mērā ietekmē arī Persijas līča valstu negodīgā konkurence. Paldies, un tagad vārds būs ministra kungam, lai viņš varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Ja mums uh, būs vēl papildi jautājumi, mēs tad, protams, varēsim tos uzdot jūsu birojām. Uh, Jūs tagad varētu atbildēt uz jautājumiem, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, jautājuma bija ļoti daudz. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos. Un neaizmirstiet mums paskaidrot šo konklāvu metodi. Vidīja. Danke, Frau Vorsitzende. Vielleicht beginne ich damit. Mir ist es darum gekommen. Paldies. Ja mēs runājam par mobilitātes pakotni, protams, ir eh, lielas atšķirības arī starp dalību valstīm. To eh, demonstrēja pagājušās nedēļas balsojums parlamentā es mēģināju izprast, kā varētu pārvarēt šīs lielās attie, atšķirības, jo ir eh, dalība valstis, kuru uh, pozīcijas atrodas diametrāli pretēji. Mums patiešām ir eh, kaut kāds kopsaucējs jāatrod. Pirmām kārtām jāieklausās vienam otrā, jāmēģina pietuvināties viņam, jāizprot, eh, kas tad viņam ir uz sirds mums vajadzētu patiešām eh, mēģināt to darīt. Mums pēc iespējas uh, vajadzētu strādāt pēc iespējas efektīvāk, rezultatīvāk. Tas uh, mums ir ļoti svarīgi. Paldies uh, Vande Kāmpa kungām uh, par novēlēto, uh, novēlētiem panākumiem. Jāsaka, jā, jūs uh, pareizi norādījāt uz šiem bīstamajiem vaļaspriekiem. Man nācās kādu negadījumu ar uh, līdmašīnu piedzīvot, un pēc tam veselu gadu um, nācās pavadīt slimnīcā, kur man bija ļoti daudz laika pārdomām. Tagad, ja runājam par Ķīnu un ASV, tie ir divi milzīgi spēlētāji. Paskatieties, eh, kas notiek ASV. Mēs nezinām, kāda būs nākamie soļi protekcionismu virzienā. Ķīnas gadījumā šeit pagaidām pārsteigumu nav. Tā ir lielākā tautsaimniecība. Mums, kā Eiropai, nevajadzētu varbūt. Uh, uh, mēģināt eh, tā negatīvu to visu vērot, mums vajadzētu domāt, kā mēs eh, varam patiešām saglabāt labas, draudzīgas attiecības gan ar Ķīnu, gan ASV. Jūs pieminējat arī ceļu nodevus. Šis jautājums izskanēja vairāk kārt. Ja runājam par ceļu nodevām, jā, jūs pieminējat arī uh, vieglās automašīnas, jūs arī to pieminējāt. Dalību valstīs jau ir ieviesta sava sistēma. Mums ir arī šis. Um, Mums ir uh, īpašas, īpašas degvielas nodevas, kad par katru litru benzīna ir īpaši jāmaksā. Uh, Un ja jums ir šādas īpašas nodevas, varbūt jūs arī vairāk domājat, eh, nu vai vienmēr ir nepieciešams eh, kaut kur braukt ar mašīnu. Gribēju teikt, ka Austrija uh, domās uh, par uh, Eiropas pievienoto vērtību. Mēs negribam pirmajā plānā izvirzīt tieši mūsu pozīcijas, jo mums ir šis, šīs degvielas nodevas. Tas uh, ir arī finanšu ministrijas um, paspārnē. Kanclers Kurts uh, vēlas ļoti rūpīgi ievērot arī budžeta disciplīnu, bet, protams, mums ir jādomā par uh, galveniem projektiem, ko finansēt. Uh, tie savienojumi, kas savieno Eiropu, digitalizācija, izpēte, izglītība, tās ir tās jomas, kas mums ir prioritāras, un tur mēs arī sastopamies ar lielākajiem izaicinājumiem. Tur ir arī nepieciešams atbilstošs budžetārais segums, lai varam uh, strādāt pietiekam rezultatīvi. Jūs pieminējāt arī iekšējās ostas un to nozīmīgumu. Mēs pieminējām arī tā sauktā zīda ceļa projektu. Arī Austrijā ir paredzēti jauni projekti, lai būtu labāk savienojumi gan ar lidostām, gan ostu, lai nebūtu pārāk daudz transporta pārvadājumu pa autostrādēm. Es domāju, ka tie ir ļoti svarīgi projekti, un jau 2033. gadā šāda osta būs realitāte. Es atvainojos, man tagad ir varbūt tāds tembrs nedaudz kā Džo Kokeram, esmu nedaudz apaugstējies. Grasvander Hainces kundzei vajadzēja doties prom, bet kolēģi viņas vietā uzdeva jautājumu par konkrētiem mērķiem. Uh, Varu tikai atkārtoti uzsvērt, mēs vēlamies paveikt pēc iespējas vairāk. Mums ir ļoti laba administrācija, mūsu darbinieki jau strādā ļoti aktīvi, ir jau sārunas, lai varētu panākt kompromisus. Mums ir apmēram 150 darba sēdes padomē ieplānotas, tas ir daudz un mēs gribam patiešām panākt rezultātus. Tika runāts par godīgiem sociālajiem noteikumiem, arī vairāki runātāji tos pieminēja. Ja mēs runājam piemēram par kravu pārvadājumiem un šoferu gulēšanu mašīnas kabīnēs, mums pēc iespējas ātrāk ir jāvienos par kompromisu šeit. Ir, piemēram, šoferi, kas jau ir tā pieraduši pie gulēšanas kabīnē, ka nu, viņiem tas pat liekas ērtāk nekā gulēšana viesnīcā. Bet mums ir jāpanāk kompromiss, kas būtu patiešām pieņemams visiem, lai varētu cīnīties arī pret sociālo dempingu. Tika pieminēta 12 stundu garu, gara darba diena, tas gan nav mūsu darba programmā iekļauts Austrijā arī tika pieņemts lēmums, ka maksimāli vienu dienu var strādāt 12 stundas, bet eh, principā uz 8 eh, stundām ir jāorientējas un 40 stundas ir maksimālais darba laiks nedēļā. Brennera tunelis tiek būvēts, bet ir jau problēmas ar savienojumiem, ar piekļuvi tunelim. Mums vajadzētu parūpēties, lai varētu par šo tuneli braukt jau pēc iespējas ātrāk, lai būtu mazāk uh, automašīnu uz autostrādēm, jo šī transporta tas ir ārkārtīgi nozīmīga. Bet, protams, šis tunelis netiks uzbūvēts viens dienas laikā. Mēs uh, gribam panākt uh, pātrinājumu, bet kavēšanās uh, vairāk tagad attiecas tieši uz piebrauktuvēm. Tika pieminēta arī Eiropas darba aģentūra. Ja mēs runājam par tādu Eiropas Savienības iestādi, tai, protams, vajadzēs skatīties, kā tiek ievēroti sociālie noteikumi arī transporta jomā. Aģentūra var spēlēt arī ļoti nozīmīgu lomu, veicinot, piemēram, dažādu darba inspekciju efektivitāti Eiropā, bet nevajag gaidīt, kamēr šī aģentūra tiks izveidota. Mēs jau tagad varam sākt strādāt šajā virzienā. Bet tas bija deputāts Zīle, kas uzdev šo jautājumu. Es tagad mēģinu viņu sameklēt ar acīm. Es atvainojos. Viņš pieminēja mūsu moto Eiropa, kas sargā, pieminēja arī mobilitātes pakotni, runājot par īstenošanu. Mums vajadzētu panākt pēc iespējas vairāk. Ja, mēs, ja es varētu atbildēt ar kādu piemēru, piemēram, ir tas mašīnas bez vadītāja. Mums ir jārunā par piekļuvu tirgumu, par godīgiem noteikumiem. Mēs par visiem šiem jautājumiem ļoti aktīvi konsultēsimies. Darbs tiks turpināts arī mūsu prezidentūras laikā. Ja tiek izmantoti resursi, ir jāpanāk, protams, arī progresa sociālā pīlāra kontekstā. Tā ir mūsu prioritāte. Tika eh, pieminēta arī, eh, tika pieminēts pasažieru transports pārobežu režīmā. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs saprotam, ka tas var ietekmēt arī reģionālo un vietējo mobilitātes politiku daudzās dalību valstīs. Daudzas no dalību valstīm uzskata, ka varētu tikt apdraudēta arī subsidaritāte ņemot vērā mobilitātes pakotnes pašreizējo situāciju, es uzskatu, ka ir visai nerealistiski, ka šis priekšlikums tiks noslēgts Eiro, Austrijas prezidentūras laikā Eiropas Savienībā. Tā nu tas ir. Jūs runājat arī par militāro mobilitāti. Eiropas integrācijas un um, ārlietu politika, ārlietu ministrija ir atbildīgs par šo jautājumu, tāpat kā aizsardzības ministrija. Mēs strādājam arī pie um, aizsardzības plāna un par infrastruktūru sadarbspēju ņemot vērā arī militārās mobilitātes um, transporta kontekstu un 28. jūnija Eiropadomes secinājumos tika teikts, ka pie tā ir jāstrādā pilnībā garantējot dalību valstu suverenitāti, strādājot holistiskā veidā, ņemot vērā arī neutralitātes principu, domājot par civilu un militāru aspektu labāku kombināciju. Godātie deputāti, deputāts Telička, vai viņš arī jau ir devies prom? Viņš uzdeva jautājumu. Patiesībā viņš jau teica, ka mums ir uh, tādas labas tradīcijas, ka mēs ļoti labi saprotam, uh, kādas ir galvenās problēmas un uh, ka mēs esam allaž bijuši labi partneri sarunās. Paldies viņam par to. Jūs pieminējāt arī konkurenci Eiropā. Mums Eiropas Savienība ir uh, jāpadara konkurētspējīgāka. Uh, visas aptaujas, uh, sabiedriskās domas aptaujas par to, cik lielā mērā cilvēki ir apmierināti ar Eiropas Savienību, arī Austrijā tas nav retums. Kad ir cilvēkiem uzdots jautājums, kas tad ir Eiropas Savienība, ir jāpasaka, ka tas nav kaut kas attālināts un neizprotams. Ir jāpasaka, ka Eiropas Savienība tās ir dalība valstis arī bieži vien, ja dalība valstīs ir kāds problēmas, tad visa atbildība tiek uzvēlta Eiropai, un, un bieži vien Eiropa tiek uzskatīta par vainīgu visās problēmās. Ja Eiropas Savienībā ir problēmas arī konkurēt spējas jomā, tad tās ir tās problēmas, kas ir radušās ņemot vērā dalību valstu politiķu pieņemtos lēmumus. Ne jau kaut kāda attālināta mistiska mm, institūcija ir pieņēmuši šos lēmumus. Mēs nedrīkstam paši mēģināt atkratīties no savas atbildības. Mums ir jāpieņem lēmumi, jādomā par šiem lielajiem Eiropas projektiem. Subsidaritāte nozīmē to, ka detaļas un tādus mazākus jautājumus paša dalība valsts pietiekam labi var atrisināt, bet ja ir svarīgi jautājumi tādi kā Eiropas eh, konkurēt spēja, tad ir visiem kopīgi jāpieņem lēmumu sadarbojoties. Jā, un ja jums kādā brīdī sajūka dokumenti vietām vai papīra vietām, tas jau, protams, eh, darbu neatvieglo. Lūdzu, nedaudz pacietības. Es atbildēšu. Lūdzu, nedusmojieties, ja es varbūt sajaukšu secību. Atbildot uz jautājumiem, Krāmerkungs, es noteikti atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem. Ajūto kundze runāja par intermobilitāti, par kombinēto transportu, par Brenner tunelu. Ja runājam par šo tuneli, ir jādara viss, lai vairāk tiktu pārvadāts tieši pa dzelzceļu. Doktors Kundze Nikrāser ir tāda eh, jauna tehnika, ar kuras palīdzību vienkāršāk eh, var eh, novadīt transportu uz sliedēm. Tāda, tas ir tāds labs izdomājums, un 2027. gadā būs pabeigti vairāki projekti, un mēs ļoti daudzus miljardus eiro iegudī, ieguldīsim arī dzelzceļa attīstībā Austrijā. Tik mazai valstī kā mūsēji tas ir patiešām liels ieguldījums. Vēl dažas minūtes priekšsēdētājas kundze, es tūlīt atbildēšu. Šmītas kundze. Šmītas kundze runāja par sadarbību starp komisiju un padomi. Uh, kas ir veiksmīga, bet uh, kuru būtu iespējams vēl vairāk uzlabot. Jūs pieminējāt arī Brexit, kas radīs tik daudz problēmas. Tas, protams, mūsu darbu vēl vairāk apgrūtinās, jo Mēs zaudēsim gan būtisku sarunu partneri, eh, tas, eh, protams, sarežģīs arī eh, transporta pārvadājums, jo tā jau būs trešā valsts, bet Briti, protams, nepazudīs no Eiropas kontinenta, tie izstāsies tikai no Eiropas Savienības. Mums ir jāturpina vest sarunas gan par transportu, gan par digitalizāciju. Mums šī sadarbība ir jāturpina. Mēs nedrīkstam pieļaut kļūdu un pateikt, jūs tagad esat izstājušies, nu un tad mēs jums tagad dzīvi padarīsim pēc iespējas grūtāku. Tad visi būs zaudētāji. Mums patiešām ir jāatrod risinājumi ja mēs runājam par automašīnām un datu aizsardzību, piemēram, arī ar, pārvietoties ar automašīnu, tiek pa, ļoti daudzi dati uh, radīti un kaut kur tālāk uh, transportēti. Uh, tas notiek, un, protams, datu īpašniekam ir jābūt, arī, ir jābūt pašam automašīnas īpašniekam. Lukajevskas kundze runāja par izmaksām, ko mobilitātes pakotne radīs patērētājiem. Mums ir Eh, protams, eh, pieņemot likumu, jādomā par to, lai tie neradītu pārāk lielu slogu, ne materiālu, ne birokrātisku. Mēs vēlamies arī, lai būtu labāki savienojumi starp, piemēram, Rietumu Eiropu un tās augtajām Višegradas valstīm, lai nebūtu pārāk sarežģītu uh, likumu un risinājumu. Mēs taču bieži dzirdam šos pārmetumus, ka tas ir pārāk sarežģīti. Mums patiešām ir jāmēģina šī tendence vērst uz otru pusi un pieņemot tik lielu stālojošas likumdošanas, mēs nedrīkstam vēl vairāk apgrūtināt dzīvi ne patērētājiem, ne MVU. Par darba aģentūru es jau izteicos. Koha kungs jautāja par šiem ekolaineriem. Tas ir ļoti skaists jēdziens. Varētu tos saukt arī par šiem milzu, uh, milzu kravas mašīnām ja, protams, var salikt uz viena liela, um, uz vienas milzīgas šīs piekabes vairākas automašīnas, tad tas, protams, ir vidēji draudzīgāk, jo ir tikai viens transporta līdzeklis, kas ir uz ceļa, uh, uz kur ir sakraut pārējie un kuriem nevajag izmantot degvielu. Ir arī piemēram, jāsaprot, kāda ir infrastruktūra, jo ar šiem milzīgajiem, ar milzīgajām piekabēm, šie monster trucks, kā tie tiek saukti, ne visur var nobraukt no autostrādes. Tīri fiziski es vēlētos, lai pēc iespējas vairāk kravu tiktu tomēr pārvadāts pa dzelzceļu, e-mobilitāte, elektrību elektrifikāciju, tas viss jau ir noticis. Mums ir jāturpina šie centieni vienkārši intensificēt. Un šie ekolaineri, gigalaineri un vispārējais, nu, tai nevajadzētu būt uh, eh, nākotnē. Protams, ir arī vēl um, šīs uh, ūdeņraža šūnas un cita veida risinājumi. Tas varētu uzvedu, uzlabot tīrāku mobilitāti. Jūs pieminējāt arī um, pārēju uz vasaras laiku. Parlaments pieņēma rezolūciju, lai komisija izmeklētu šo jautājumu un pārbaudītu, vai patiešām ir nepieciešams eh, griezt pulksteni divreiz gadā turpmāk. Es pats uzskatu, ka no eh, tā tomēr varētu atvadīties, ka pārēju uz vasaras laiku nav nepieciešama. Krāmera kungs uh, man uzdeva jautājumu par Austrijas uh, sūdzību pret uh, Vāciju, ņemot vērā šo nodevu uh, viegliem transporta līdzekļiem. Protams, nav iespējams šo sūdzību vairāk atsaukt. Mums tagad ir jānogaida ES tiesas spriedums. Šeit rodas arī zināms risks. Es arī ļoti labi saprotu, kādēļ Vācija ko tādu ir ieviesusi, bet kāds modelis tam ir pamatā? piemēram, tiek uzlikta nodeva, lai uh, pašmāju pilsoņiem vajadzētu maksāt mazāk, tas varētu izplasties arī uz citām jomām Eiropā, un tad tas nozīmētu solidaritātes zudumu un uh, Eiropa sadrumstalotos. Šis modelis ir tāds ļoti kutelīgs. Es ļoti labi saprotu Vācijas valdības pamudinājumu, bet, nu, tas ir tāds, visa, tā ir tāda visai slidēna taciņa. Piemēram, ja pilsoņi ierodas pie mums no citām ES dalību valstīm, viņiem ir jāmaksā nodevs un uh, maniem vēlētājiem nē, nu tas patiešām varētu vienā brīdī mm, kļūt par tādu karstu jautājumu Ja mēs runājam par uh, zudībā gājušiem dzelzceļa savienojumiem, jūs runājāt par Austrijas-Čehijas savienojumu. Ir viens savienojums bija kāds savienojums Austrijā uz Frīdsbergu monarhijas laikos. Tas bija ļoti svarīgi, ka tur varēja pārvietoties ar vilcienu, un pēc uh, pasaules kara uh, šis savienojums vairs nebija tik svarīgs. Tagad uh, tiek domāts par šī savienojuma, par šī sliežu posma atjaunošanu, jo tas varētu būt atkal aktuāli. Mēs ļoti daudz šajā savienojumā tagad investējam. Demontes kundzē. Teica, ka ņemot vērā mūsu izvēlēto prezidentūras moto, situācija Eiropā šķiet ir, nu, uh, Um, kļūs par pilnīgu jūcekli, ja mēs runājam par šo lozungu Eiropa, kas aizsargā, mēs nedomājam, ka tā ir Eiropa, kas norobežojas vai kaut kādu cietoksni ceļ. Ja mēs runājam par Schengenas zonu, robeža netiek slēgta, bet mēs vēlamies redzēt, kas uh, par to pārvietojas, kas šeit iekļūst. Uh, Un, protams, aizsardzība ir svarīga arī transporta jomā, domājot par ceļu satiksmes drošību. Eiropa nedrīkst izolēties, tai ir jābūt atvērtai, tai ir jātīstās, tai ir jāturpina arī spērt soļus priekšu digitalizācijas jomā. Eiropai ir jābūt atvērtai pret pārējo pasauli, lai mēs saprotam, kas notiek. Diemžēl teroristi, kas pastrādā briesmīgus atentātus, ir Eiropā arī iekļuvuši um, uzdodoties par patvērumu meklētājiem, par bēgļiem. Mums ir jāsaprot, ka ir arī cilvēki, kas ir pelnījuši aizsardzību, starptautisko aizsardzību, tādēļ ir uh, jāpārbauda mūsu patvērumu meklēšanas sistēma un nedrīkst pieļaut, ka tā pasargā noziedzniekus. Marinēsku kungs jautāja par Donavas stratēģiju. Uh, Novembrī ir paredzēta konference. Protams, Donava ir ļoti svarīga transporta nozarē, arī kūģi ir ļoti būtisks transporta līdzeklis un labāka Donavas savienošana ar citiem transporta mezgliem ir ļoti aktuāla. Uh, Uh, ir jāparūpējas, lai Donava būtu patiešām, lai pa to būtu viegli un iespējami navigēt, jo ne visās vietās ir arī uh, pietiekami dziļa gultne. Tādēļ ir jāparūpējas, lai tā visā garumā būtu izbraucama. Uh, lūdzu, ministra kungs. Uh, rezumējiet, mums vēl ir ļoti svarīgas debatas, saka priekšsēdētāji. Vienu minūti jums vēl lūdzu. Mums ir vēl jādebatē par vēl vienu darba kārtības jautājumu, ministra kungs. Lūdzu, rezumējiet savu sakāmo, lai mēs varam arī citus darba kārtības jautājumus vēl apspriest. Cienītās dāmas, godātie kungi, Ja varētu atbildēt Maiera kungam runājot par kombinēto transportu, par um, ceļu satiksmes drošību, Komentētais transports mums ir ļoti nozīmīgs. Es ļoti atvainojos, ja nevarēju atbildēt uz visiem jautājumiem, tie bija tik daudz skaitlīgi, tad uh, uz pārējiem atbalst, atbildēsim rakstiski. Gribēju tikai pateikt, ka sadarbībā ar komitejām parlamentu mēs centīsimies strādāt pēc labākās sirdsapziņas. Es um, pats esmu strādājis arī Eiropas politikā, Ja ir kādi jautājumi, kas jūsuprāt netiek vai nu pietiekami labi mūsu prezidentūras laikā izskatīt, vai jums šķiet, ka kaut kas, kāds kļūdas tur ir mm, pielaists, tad sazinieties ar mums, sazinieties ar mūsu ministriju, jo mums ir jāstrādā visiem Eiropas labā. Paldies! Thank you. Merci, monsieur le ministre. Ne vous inquiétez. Paldies, ministra kungs, nesatraucieties. Eh, tad, kad mums kaut kas nepatiks un mēs jums nepiekritīsim, mēs to jums pateiksim, jo mēs esam ļoti atklāti, nesatraucieties. Mēs tieši ar jums kontaktēsimies, ja mums kaut kas būs kritizējams. Jūs runājat par uh, mobilitātes paketi, ir uh, klimata izaicinājums, drošības, ceļu satiksmes drošības izaicinājums, to jūs minējāt. Un uh, tagad. Uh, mums ir jāvirzās uz priekšu šajos jautājumos, jo šeit ir runa par eh, svarīgiem jautājumiem pilsoņiem. Un eh, jūs jau teicāt, ka Eiropai ir jāpaliek atvērtai eh, pasaulei un radīt, jārod, jārada vairāk Eiropas, kas sargā. Paldies, ministra kungs, un uz drīz tikšanos! Désolé, nous allons reprendre nos travaux. Je vais demander à... Labi, tad mēs tagad uh, lūksim Reters kungu. Es viņu tikko redzēju, kur viņš ir. Reters kungs. Nu, sēdieties te blakus man, nebaidieties. Alors, Labi, nākamais darbkārtības punkts ir komisijas prezentācija par priekšlikumu eh, starpsavienojumu mehānismam un jo īpaši transporta pīlārs. Šodien mērķis ir mūsu transporta komitejā iegūt informāciju par to, kāds tad būs šis nākotnes uh, Eiropas Savienošanas instruments un uh, citi jautājumi un runājam arī par mobilitātes sistēmu modernizāciju. Turpmākajos mēnešos darbs tiks turpināts kopā ar ITRE komiteju, ar kuru mēs tīksimies, lai varētu veidot kopīgu pozīciju un sagatavot šo te priekšlikumu par starpsavienojumiem. Runājam šeit gan par enerģiju, gan par digitālo jomu. Vēlreiz sveicu jūs, Retres kungs, mūsu komitejā. Esam nedaudz aizkavējušies, tātad jums nebūs desmit minūtes, jums būs sešas minūtes. Lai varētu arī dot vārdu mūsu referentiem Telīčkas kungam un Marinēsko kungam, kurš tūlīt atgriezīsies, esmu pārliecināta. Lūdzu, jums vārds. Madame la Présidente, cher Grima, merci beaucoup. Paldies, priekšsēdētājs kundzi, dārgā Kārima, paldies, uh, vēlreiz paldies par šo iespēju uh, runāt par šo priekšlikumu, kas ir uh, zināms priekšlikums un kam ir arī zināms tradīcija šajā komitejā. Un arī, es domāju, varēšu īsāk izteikties, un es turpināšu angļu valodā, ja atļausiet. Godājamie deputāti, dāmas un kungi, Gribu runāt par dažiem galveniem punktiem. Nākamā slaidā jau redzēsiet budžeta priešlikumu, ko ir e, pietiekusi komisija šai jomai, un tas ir turpinājums. Šī komisija labi zina TNT regulas vēsturu un CEF priešlikumu, kas 2011. gadā tika izteikts un 13. gadā pieņemts, un šis priešlikums ir turpinams, jo mēs vienojamies, ka TNT tīkls, kas ir jāizsum līdz 2030. 40, 50 gadam ir vajadzīgi divi ilgtermiņu budžeti. Jūs redzat, ka pa kreisi augšā jūs redzat trīs budžeta līnijas, kas ir Eiropas Savienošanas instrumentā 12,85 transports, kohēzija 11,3 un drošība aizsardzība 6,5 miljārdu, un jūs redzat, ka ir arī e, citi instrumenti, kas ir implementācijā paredzēti kohēzijas fonds, e RDF un Invest EU e e, finanšu instrumenti ir nākamo slaidu. Es tikai dažus galvenos punktus šeit pieminēšu, jo es domāju, ka galvenās tēmas ir labi zināmas. Bija vairāki ievadslaidi. slaidi priekšsēdus kundzes, kuriem es pārlecu, lai iegūtu laiku. Galvenie punkti nākamos slaidos redzam. Pirmkārt, esam piedājuši budžetu sadalīt divās svarīgās aplosnēs 60-40%. Viens būtu 60% TNT tīkla attīstībai kā tādai, un 40% tā modernizācijai. Lūdzu, paraugoties uz slaidu rūpīgi. Pirmā daļā jūs redzat, ka 60% ir sadalīts savukārt uh, Eh, galvenajā tīklā, 75%, 10% citiem, eh, citām sadaļām un 15% eh, vienotiem tīklam un angliski tātad comprehensive network. Pat labam šī pēdējā sadaļa 5% paaugstināšana uz 15% būs būtisks palielinājums, ņemot vērā, ka šis Eh, mēs tojamies 2050. gada eh, termiem, arī tas ir jāīsteno, bet arī šie 40% ir svarīgi un tā <clears throat> to sadalījums, jo šeit ir gan eh, galvenais, gan vienotais tīkls ietverts. Ja pāraugāmies, kas ir iekšā šajos 40%, jūs sapratīsieties, kādēļ tā esam darījuši. Uh, Proti šeit ir visi, eh, visas aplikācijas, kā ERTMS un Cezāra, piemin tātad tikai divas. ERTMS attiecas ne tikai uz koridoriem vai uz pamata tīklu, bet arī uz vienoto tīklu. To pašu var sacīt par citām uh, starp savienojumības problēmām, programmām, kas attiec, piemēram, uz ceļu drošību. Tātad tas nevar tikai darboties pamatīklā. Uh, Šis dalījums 60-40 ir izraudzīts tieši tādēļ tāds, lai šeit būtu runa, eh, tikt finansēt gan eh, infrastruktūra kā tāda, pirmā prioritāte, gan arī tās modernizācija kā otrā prioritāte. Nākamā slaida, lūdzu. Šeit ir šis eh, jauna pievedums militārā mobilitāte, un jūs jautāsiet, ko tad tieši mēs no tā iegūsim. Protams, Eh, ir skaidrs eh, mobilitātes, eh, militārās mobilitātes rīcības plāns, un jūs redzēsiet, ka septembrī militārās prasības tiks definētas, un no šīm prasībām mēs varēsim identificēt trūkumus, kas mums ir civilā un arī militārā pusē, un tālāk tad mēs varēsim uh, iz, identificēt uh, jau konkrētākus projekts, jo mēs negribam investēt tikai militārā, tīra militārā jomā. To nevaram darīt. Tātad skaidrs, ka kādas investīcijas šajā budžetā ir arī saistīts ar TNT, un tas ir, tā ir pirmā garantija. Otra būtiskā garantija ir tāda, ka šis budžets tiks e, tērēts caur Eiropas Savienošanas instrumentu. Tātad šie divi būtiskie punkti e, vienmēr piesaist TNT, un otrkārt tiek e, izmantot esošais Eiropas Savienošanas instruments. Tas var notikt tikai ar šiem divkāršās izmantošanas, divējādās izmantošanas projektiem, tātad ne tikai militāri, bet arī civili, uh, civils aspekts. Uh, mums ir jāgatavojas arī šajā jomā un jāintegrējas, jo mūsu skatījumā šis ir nodrīgs veids, kā uh, Eh, izmantot Eiropas eh, Savienības instrumentu eh, divējādai arī militāru civilai izmantošanai. Šeit jūs redzat trīs Eiropas Savienības instrumentu budžets, vispārīgo aploksni, militārās mobilitātes aploksni un kohēzijas aploksni. Un šeit ir arī sasaiste ar esošo periodu jaunajā Eiropas Savienības instrumentā. Mēs piedāvājam ne paredzēt 100% nacionālām aploksnēm, bet tikai 70% nacionālām aplosiem un 30% uz, uh, uz konkurējoša pamata kohēzijas valstīs. Tas ir svarīgi, lai būtu visi, visas tīkla vajadzības tiktu izpildīts. Jūs redzat aploksnē, uh, kur visi ir uz konkurētas pamata, uh, Šī nauda lielā mērā ir veltīta pārrobežu projektiem, vairāk nekā 80%, ja nemaldos. Un mēs gribētu, lai arī kohēzijas aploksni solīt pa solītiem tik tuvināt šai vīzijai, tātad eh, pastiprināt, atbalstīt pārrobežu projektiem. Mēs ticam, ka katrā kohēzijas valstī ir šādi projekti - Donava, dzelzceļa saites, eh, plaķosnes interneta savienojums Tas ir visās valstīs, ņemot vērā ten tī, eh, tīklu būtību, un mums ir jāvirzas šajā virzienā soli pa solim. Šis priekšlikums paredz, ka ne tikai pirmajos trīs gados mēs eh, strādāsim konkurējoši, bet eh, šajā aploksnē jau no pašsākuma. Tas mūsu skatījumā arī stiprinās tentī vīziju un palīdzēs mums panākt izmaiņas attiecībā uz kohezijas aploks nākotnē arī. Un Tagad jau var eh, pievērsties saviem pēdējiem slaidam. Pār līdzfinansējuma procentiem. Šeit ir piedāvājums eh, eh, tagad, lai būtu 50% pārobežu projektiem vispārīgā aploksnē un militārā un kohēzijā 85%. Tas ir svarīgi, jo kohēzijas aploksnē ir vispārīgi 70%, bet esam iesaistījušies dažos projektos un tos gribam pabeigt arī ar pas esošiem līdzfinansējumu procentiem attiecībā uz vispārīgo aploksni mēs esam palielinājuši līdz 50%, jo bija uh, vēlme vienkāršot, lai būtu divs, uh, divi uh, sadalījumi. Priekšsēdus kundzes par geogrāfisko pamatu šeit nerunāšu, deputāti to labi zina. Es domāju, mums par šīm detaļām vairs tā nav jārunā un būšu atvērts jūsu jautājumiem. Paldies. Tagad eh, mūsu referentam Marinesku kungam vārds uz divar pusminūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Esam jau iepriekš tikušies, un tādēļ es domāju, ka jūs arī jau zināt manas nostājas, bet gribu izteikt vispārīgu komentāru regula jums piešķir tagad tiesības darīt jebko. Jūs noteiksiet finansējumu un virzīsiet to tajā virzienā, kā vēlties ar darba programmām, ar implementācijas um, rīkojumiem. Parlamentam te nebūs ko teikt. Jūs izve, atlasīsiet projekts. Darba programmā jūs nora, para, izvēlēsties finansējumos projekts. Tas ir kopīgs komentārs, un es domāju, ka tas ir jālabo kaut kādā ziņā, jo jūs runājat par trim, par brīvo konkurenci, bet kāda brīva konkurence, ja jūs lemjat, kur eh, šos līdzekļus lietot? Tāda realitāte ar visu finansējumu. Otrakārt, militārā, militārā mobilitāte. Jums jāņem vērā, ka 6,5 miljārdi e, ir tam paredzēti un pārējā e, alokācija 23 miljārdi. Vai jums šķiet, ka mums būtu jāinvestē ceturto daļu, ne 20% e, projektā militāriem mēķiem? Es domāju, ka mums ir jādomā arī par to, jo ja tā, tad būs daudz militāru projektu ar 30-70% kohēzijai. Es nedomāju, ka jūs varat šeit risināt vienas valsts nabadzības problēmu ar citas valsts naudu. Mēs taču runājam par nacionālām aploksnēm, diez vai to principu būtu eh, mainīt, vajadzētu mainīt. Ja šie līdzekļi jau ir eh, eh, nozīmēti transportam, tam tie ir jāizmanto. Tas ir viss. Es jums nosūtīju e-pastu, ko jūs domājat, vai vēstuli, ko jūs domājat ar starptautiskām organizācijām. Paldies, Marinesko kungs, Telīčkas kungs, jums vārds uz divām minūtēm, lūdzu. Also, uh, uh, so can... Paldies, priekšsēdētājs kundze. But, uh, es varu papildināt uh, Marinesko kunga teikto, viņš ir līdzreferents, es esmu viņa līdzreferents. Uh, es domāju, tas ir stabils piedājums un mēs varam to apsveikt, tas nenozīmē, ka tas ir ideāli Mm, mums ir jāraugas, jātiecas uz vēl lielākiem vienkāršojumiem. Es aicinu raudzīties uz to, kur ir sinerģijas, kur ar digitālo jomu, piemēram, militārajam aspektam jau pieskārās Marinesku kungs. Cerams, ka tas nebūs jāizmanto. Es tik teikts tā, bet es domāju, ka tas ir jāizmanto kā savādāk e, attaisnot šo 6,5 miljardu izmantošanu. Protams, cerams, ka ne e, karā apstākļos, bet es gribu skaidri teikt, ka militārais elements, militārais pīlēs ir jābalsta uz TNTS e, pētījumiem par īstenojamību. Un Marinesko kungs runāja arī par 30-70 kohēzijas sadalījumu. Manā skatījumā mums jātiecas uz līdzsvaru starp konkurējošo elementu. Es personīgi to zināmā mērā saprotu. Un otras puses tas, ko pacēla Marinesku kungs, un faktu, ka dažas dažām dalību valstīm ir problēma ar mm, lielu projektu līdzfinansēšanu, piemēram, Baltijas valstīs, bet ir arī citas kohēzijas valstis, eh, kuras tad saskārsies ar tādu negodīgu konkurences, viņas vismaz tā to raud, uz to raudzītos. Vismaz tas ir jāpiemina. Es šeit atturos no vērtējumu. Jūs runājat par 60-40 eh, dalījumu. Es te īsti mm, mm, lielu ar sajūsmu to nevērtēju, runājot par sajaukšanu vai to, ko sauc angļu valodā blending, nu, lai kā mēs to devēsim, ir jābūt rezultātiem. Un Tāpat kā Marinesku jau teica un ar Virkūnenes kundzi, es domāju, mēs eh, sadarbojamies cieši un ir tikai daži jautājumi, kur ir vajadzīgi neliela labojuma, bet šīs nedēļas beigās eh, pirmais priekšlikums būs. Paldies, Taličkas kungs, un tagad mūsu deputāte Demons kundze, lūdzu, vienu minūti. Volevo chiedere <clears throat> quali sono le novità a proposito del Brennero e anche eh, del collegamento cross border di Trieste di Vaccia E, es gribēju tikai jautāt, nu, e, jautāt kādu, jautājumu, kādu jaunumu attiecībā uz Brenneru un par militāro. Mm, man interesē, interesētu, kādas ir jūsu stratēģijas šajā ziņā, šajā jomā, kur jūs gribat ieguldīt, vai mēs runājam par tiltiem, jūs runājat arī par pārobežu savienojumiem. Roberts Zīle, vienu minūtu. Paldies. Pirmkārt, es gribu teikt, ka es personīgi ļoti apmierināts esmu ar komisijas piedāvājumu eh, Eiropas Savienošanas instrumentu kohēziju. Šeit grupām varbūt viedokļi nedaudz atšķirās, bet kas attiec uz konkurences kohēzijas aploksnē, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un es ļoti labi saprotu dažas lielākas kohēzijas valsts, kurām ir lielāka teritorija iedzīvotāju skaiti, mm, Un tomēr jāņem vērā, ka mums ir ap, plaš, uh, intensīvāk apdzīvotas, mazāk apdzīvot reģionu, un kohezijas fonds nevar tikai izmantot tajās, kas ir cieši apdzīvots. Uh, un turklāt arī projekti ir jāpabeidz, kas ir uzsākti. Cilvēkiem būtu grūti izskaidrot, kādēļ mēs esam simtiem miljonus tērējuši un nepabeigsim liels uh, transporta projekts nākamā septiņu gadu laikā. Uh, Mēs tos uzsākam, un tie ir jānoved līdz nobeigumam, līdz veiksmīgam nobeigumam. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies, Kramerkungs, ja gribējāt izteikties, jā, lūdzu. Jā, paldies par prezentāciju. Es priecājos, ka pārrobežu sekcijām ir sava loma, bet uh, Mm, uzmanīsimies, ka nesajauksim jauno ar veco, jo ja jaunie būs tikpat svarīgi kā vecie, tad eh, jaunie visu naudu aprīs, mēs jau to zinām, bet par modernizāciju tas viss ir brīnišķīgi, tas ir apsveicami, bet eh, ja mums ir eh, trūkuma attiecībā uz elektrifizāciju, ir, un šeit tiek slēgti tādai iztrūkumu. Piemēram, pie Štetīnas ir 30 km eh, eh, rops. Vācijas valdība par to neinteresējās. Šie starp savienojumi ar Poliju netiek atjaunot. Man visu laiku jautā, kādas ir komisijas iespējas panākt to, ka, zinām, pārobežu savienojumi beidzot arī tiek uh, īstenot, vai var, piemēram, lieliem projektiem samazināt finansējumu, ja mazie projekti tiek ignorēti. Es biju nesen Bāriša aiznešanē, pēc dzelzs priekškara tika eh, šīs savienojums atjaunots, un kopš pieciem gadiem eh, Polija to visu bloķē. Tad šajā jaunā eh, dzelzs stacijā jāpārsēžas uz jaunu dzelz, vilcienu, lai gan ir šis savienojums tādēļ, ka tiek teicis, ka tehniski tas viss ir tik sarežģīti un dārgi. Uh, Paldies, Kramerkungs, Mato kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze, Damato kundze. Tātad es vēlējos uh, izteikties par. Eh, daudzgadu finanšu plānu 2014 līdz 2020. Un šeit ir jautājums par dažu projektu finansējumu. 30 miljārdi ir tagad paredzēti nākotnē, 6,5 miljārdi militārajiem projektiem, bet kā tad tur būs prioritātes? Mums par to nav nekas zināms, mums ir šaubas, vai tas tiešām ir nepieciešams militāriem projektiem tik daudz tērēt. 11,3 infrastruktūras pasākumiem tiem aizsardzības politika un viss kopā tas tad ap, m, tikai vairs atlicinās 42% visiem citiem mērķiem. Es strādāju arī reģionālās attīstības komitejā, un man jāsaka, ka perifērija reģioni te ir zaudētāji, iepaši Dienvidu Eiropa un Dienvidu Itālija tie ierobežotie līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, ir jākoncentrēs, eh, jāvēlieto vēl pārobežu projektiem. Nu, tad tas viss notiks tikai ziemeļos, nevis dienvidos. Tas ir netaisnīgi. Paldies, Amato kundze. Es ļaušu jums atbildēt angļu valodā. Paldies tūkiem, saka priekšsēdētājs kundze. Jā, es redzēju, ka jūs man signalizējat. Paldies, ka jūs tūkojāt visu rīta pusi. Un turpināsim tagad uzklausot atbildes angļu valodā, eh, zinot, ka atsāksim darbu 14.45. Lūdzu.